Dāmas un kungi, labrīt! Gribu jūs visus sveikt sanāksmē. Vēlamies, protams, uzklausīt īrijas premjerministra vietnieku un ārlietu un tirniecības ministra pārskatu par ārlietu padomas sanāksmi. Mēs tāpēc esam lūguši viņu ieradusies, ierasties šeit. un pēc tam vēlamies apspriest arī par eh, jautājumu par Sīriju. Nu, tad lieliski, ka Gilmārkungs varēs palikt arī mazliet ilgāk, lai varam uzklausīt viņa stāstu vēstījumu par īriju. Tāpat arī šodien paredzēts brīpings par Pakistānu. Tā tas vismaz bija sākotnējā darba kārtībā, bet kā jau es skaidroju jums, tad mans ziņojums tomēr šodien skatīts netiks. Un esmu faktiski paredzējis pat visu šo ziņojumu projektu pārakstīt par kopējo ārlietu un drošības politiku. Un tas tāpēc, ka gribu ņemt vērā pirmdien pieņemto padomas lēmumu. Domāju, ka tam pilnīgi noteikti būs nopietnas saks uz mūsu darbu, un tam vajadzētu atspoguļoties arī šajā darbā. Tad mēs nerunājam par to, vai ieroču eksports ir iespējams vai nē. Viedokļi, protams, var būt ļoti dažādi un pretrunīgi. Es pats esmu pret ieroču eksportu, jo personīgi nezinu, vai varam noskaidrot, kas tad ir gala lietotājs ieročiem šādos gadījumos. Un galu galā ieroči beigu beigās var tikt pavērst arī pret mums. Mēs taču redzējām, kas notika tajā brīdī, kad amerikāņi apbruņoja talibans, lai tie cīnītos pret krieviem. Nē, un tad viņi vērc tos paši pret ASV armiju. Nu, lūk, visi bija šī iebrukuma arī kuveitā tieši ar tiem pašiem ieročiem. Nu, beigu beigās ir tā. Mūsu mērķis taču gal, gal galā ir panākt ne tikai, lai asats tiek gāsts, bet arī, lai būtu demokrātiski spēki pie varas Sīrijā un lai situācija iedzīvotājiem, kas tur tik, dzīvo, tiktu uzlabota. Nevēlamies pasludināt kaut kādu minoritāšu raganu medību sezonu vai ko tam līdzīgu. Nevēlamies arī, lai šie ieroči nonāktu reliģisko fundamentālistu rokās. Nu, tāpēc situācija salīdzinoši neskaidra. Un nu, tas ir viens. Otrām kārtām lēmums, kas mums jāpieņem, būs ārkārtīgi nozīmīgs. Jo tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai vairs nebūs kompetences jautājumā par ieroču eksportu. Un tas nu būs jautājums, kas tiks nodots atpakaļ dalību valstu ziņā un nesmu pārliecināts, vai tas bija primārais mērķis. Nu, varbūt, ka tā tas bija Lielbritānijas primārais mērķis šai gadījumā, jo tajā brīdī, kad mēs sakam, ka, lūk, nevēlamies piegādāt ieročus turpmākos divus mēnešus, tad varēja iziet arī uz kompromisu, kas tika likts priekšā, respektīvi, ka tas notiktu saskaņā ar otro Ženevas konferenci. Tātad šeit ir mainījušies pamatustādījumi un kompetence ir noņemta no Eiropas Savienības um, kompetenču loka un atkal piedāvāta dalību valstīm. Tas nozīmē, ka šim lēmumam būs tālajošas sekas. Un mums ir jāskatās uz to visu ļoti realistiski. Britu centieni atkal nacionalizēt šos jautājumus kompetences, manuprāt, ir pat tāds svar, tāda svarīgāka nians nekā Sīrijas situācija. Viņi ir izmantojuši šo veto ārkārtīgi gudrā veidā, un daļai pat savu mērķi jau ir sasnieguši. Domāju, ka Daži, kas piedalījās tā vakar sanāksmē, pat īsti neapzinājās šos slēptos mērķus. Mēs jau no paša sākuma teicām, ka tas nav jautājums par Eiropas Savienības politiku, bet gan par Britu interesēm Sīrijā. Un tāpēc viņam, viņš definē šīs intereses tīri nacionālā kontekstā. Viņam izdevās panākt politisko vaināku, vairākumu, viņš tur izmanevrēja šo situāciju tā, ka, nu, mēs varam pat apsveikt viņu ar šiem panākumiem. Ārkārtīgi gudra rīcība. Nu, brītiem šķiet vairs pat nebūs vajadzīgs referendums. Un viss tikai tāpēc, ka šāda veida kompetences tiks atkal nacionalizētas šādā veidā. Nu, jūs jau redzat, es tā diezgan ciniski par to visu izsakos. Uh, Bet, nu, tagad, kad esmu izteicies, došu vārdu eh, ministra kungam. Lūdzu. Thank you. Uh, uh... Liels paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, ka piedāvājāt man šo iespēju piedalīties sanāksmē, apvet komitejā un pastāstīt jums par to, kā noslēdzās ārlietu padome 27. maijā. Sanāksme, kā jūs zināt, un tieši tā kā jūs priekšādātāji teica, pārsvarā risinājās ap Sīrijas jautājumu. Un lēmums par nākotni, kas tika pieņems attiecībā uz Eiropas Savienības sankcijām, tos starp attiecībā uz ieroču embargo, par ko pie kā vēl atgriezīšos pēc brīža, tika pieņemts. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis bija vienotas pārliecībā, ka ir jādara viss iespējamais, lai rastu politisku risinājumu un pieliktu punktu konfliktam. Eiropas Savienība izvērš pilnu atbalstu programmu ANO iniciatīvai un Krievijas iniciatīvai, lai panāktu to, ka um, konflikta puses sēžas pie uh, sarunu galdu, pamatojoties uz 2012. gada jūnijas Ženēvas memorandu. Kā jau padomas rekomendācijās tika izteikts, Eiropas Savienība turpinās strādāt uh, un darīt visu, kas ļautu visām pusēm iesaistīties risinājumu meklēšanā. Atti tas attiec gan uz ANO, gan uz Arābu valstu līgu. Secinājumos aicināt Sīrijas opozīcijai un koalīcijai, kā arī visām opozīcijas grupām, darīt visu iespējamo, lai panāktu politisku uh, samierināšanos un veicinātu vispārēju integrāciju integrāciju, ārkārtīgi traģiskās uh, sekas, pie kā šis konflikts novedis Sīriju, arī atspoguļojas padomas secinājumos. Vairāk kā 80 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā, Vien, viens ar pus miljonus iedzīvotāji ir jau aizbēguši no šīs valsts. Katastrofas apmēri turpin pieaugt. Deputāti, jūs droši vien jau zināsiet, cik būtiska palīdzība jau ir sniegta šai valstī no Eiropas Savienības puses, no dalību valstu puses. Vairāk kā 700 miljonu eiro tikuši mobilizēti, un tāpat arī paustas citas saistības par līdzekļu sniegšu piedāvāšanu. Kas attiec uz sankcijām, ministri vienojās noteikti virkni pasākumu uz 12 mēnešiem, nenosakot ieroču embargo. Ministri turklāt tālāk vienojās arī par padomas deklarāciju, kurā paustas saistības no dalību valstu puses ievērota virkni drošības klauzulu nacionālajās politikās, kas attiec uz iespējumu militāro iekārtu piegādi. Deklarācijā turklāt arī teikts, ka dalību valstis neturpinās šobrīd piedāvāt šāda veida ekipējumu Sīrijai šo nostāju tik eh, paredzēts pārskatīt pēc 12 mēnešiem, tad, kad tiks saņemts eh, ziņojums no augstās pārstāvs par politisko attīstību, it īpaši attiecībā uz centieniem panākt to, ka konflikta puses sēžas pie sarunu galda Ženēvas procesa ietvaros. Augstā pārstāv turklāt arī sazināsies ar ANO ģenerālsekretāru, pirms tiks iesniegts šāds ziņojums. Viedokļu apmaiņa par to austrumu mieru procesu eh, paredzē, bija paredzēta, bet tagad eh, ir laika ierožumiem pēc notiks jūnijā. Tā būs vēl viena lieliski iespēja apskatīt situāciju un redzēt, kas noticis ar ASV centieniem īstenot sarunas starp dažādām pusēm, lai panāktu divu valstu risinājumu un kas norisinājies tālāk ar ES darbu šī vir mērķa virzienā. Turklāt šo iespēju izmantosim arī, lai skatītos, kā īstenot uz padomu secinājumu, kas pieņemti e, maijā un pagājušā gada septembrī. Eiropas Savienības iesaistēšanos ilustrē fakts, ka astoņi Es ārlietu ministri šo reģionu apmeklējuši kopš aprīļa ārlietu padomas tikšanās. Ārlietu padoma turklāt runāja arī par kopējo ārlietu un drošības politiku. Tā bija lieliski iespēja ministriem piedāvāt savus viedokļus, pirms tiek e, augstās padomas ziņa, pārstāvs ziņojums paveikts un e, likts priekšā drošības padomē. Un ņemot vērā arī ar, aizsardzības ministru diskusijas aprīlī. Lielāko, lielākoties fokus tika pievērsts civiliedzīvotāju situācijai. Tika runāts arī par konkrētiem punktiem, to starp par to, kā tiks organizētas procedūras e, pilsoņu krīzes risināšanai, ir jānosaka arī mērķi, kā veidot šīs ANO drošības padomas misijas un kā sasaistīt ārlietu drošības uh, politiku un citus pasākumus, kas vērstu šai virzienā. Ārējās darbības dienesta mērķis e, ir īstenot pasākums, kas ļaus īstenot šo politiku. Sākuma piezīmēs augstā pārstāv runāja par virkni svarīgiem jautājumiem. Viņa atsaucās, piemēram, uz to, cik veiksmīgi noslēgusies donoru konference Malī. E, jautājumā, kas notika Briselē 18. maijā. Tur piedalījās virkne valstu pārstāvju, ārlietu ministru kopējās summas, kas tika e, noteiktas, ir 3,5 miljonu eiro un ES e, pakotne ar vairāk kā 500 miljoniem eiro. Šobrīd fokus jāliek uz šo saistību īstenošanu tā, lai varētu notikt atjaunošanas darbi Malī. Eiropas Savienība, Francija un Malī ir vienojušās nāk klajā ar priekšlikumiem tieši šajā ziņā. Padom pieņēma secinājumus, kurā arī paus, ka es atbalsts pārejas eh, ceļu kartas pasākumu īstenošanai eh, ļaus nosūtīt uz turien arī ES vēlēšanu novērošanas misiju. Tāpat arī Eiropas Savienība tika runāts par Eiropas Savienības organizēto dialogu starp eh, Prištinu un Belgradu, kas, protams, arī svarīgi tālāk sarunu turpināšanā. Līdz šī gada beigām plānā noteikti pasākumi tiks pabeigti, darbība turpināsies jau turpmākajās nedēļās par tādiem jautājumiem kā amnestijas likums un paralēlo mm, policijas spēku darbību apvienošanu. E, es Somālijas konferences 16. septembrī sakos e, Londona divi konferencei, kas notiks šomēnes. E, tur tiks slēgts jaunas vienošanās par Somālijas jautājumu un ir paredzēts, ka Somālijas iestāšanās pievienošanās kota nu, nolīgumam varētu tikt noslēgt līdz septembrim priekšsādātāju. Es labprāt uzklausīšu jautājumus no deputātiem un uh, varēšu sniegt tad sīkāk informāciju. Paldies! Gracias, eh, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par šī rīta apmeklējumu un informāciju par šīs nedēļas ārlietu padomas secinājumiem. Gribu saistīt, sacīt, ka saistībā ar Sīriju padomes galvārdā pieņem zināšanai dalībvalsts nostāju par ieroču eksportu netiks uzskatīts nākotnē kā viens no visslavenākajiem ārlietu ministru lēmumiem. Un šajā sakarā gribētu uzdot jautājumu par iespēju renacionalizēt eh, atsevišķas kompetences Un domāju, ka šis jautājums ir daudz svarīgāks. E, vēl jau vairāk, ka tas attiec uz cilvēku bojā eju Sīrijā. E, Padoma bija pilnīgi sašķelta un skaidrs, ka atvainojiet, saka priekšsēdētājs. E, šķiet, kanālā mēs klausāmies valodas. Slovēņu valodu šķiet, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju sacīt, ka es neatsaucos tik daudz uz eh, jautājumiem, kas saistīti ar politiku, ārpolitiku, tirzniecības politiku vai kritērijiem vai vadlīnijām kāda, eh, kādā dalībvalstī, bet pār ļoti bēdīgo faktu, kas saistīts ar cilvēku bojāju Sīrijā, kā to ir atzīts parlaments savā rezolūcijā, savā plenārsēdē. Un kad visi mēs atzinām tos lielos pūliņus, ko Eiropas Savienība pieliek šajā sakarā, tāpat arī es gribu atzīst tos pūliņus, ko ir pielicis ārējās darbības dienests, mēģinot izvērtēt dažādās opcijas, ko ir piedāvājis ministru padomi. Šajā sarežģītajā tematā par ieroču uh, Eh, embargo Sīrijai. Un šobrīd domāju, ka ir jāuzdod jautājums, neiekrītot pārliekā dramatismā, bet jautājums ir, cik vēl dzīvības ir jāzaudē nākotnē, līdz augusta mēnesim, piemēram, ņemot vērā jau lielo dzīvību skaitu, kas ir zaudēts, un noslēgumā runājot par atsevišķu dalībvalstu politiku, kāpēc mēs esam gaidījuši tik ilgi, tik ilgus gadus, lai atstātu dalībvalstu ziņā tādu politiku piemērošanu, kas vismaz būtu spējusi izl izglābt cilvēku dzīvības, ja mēs nebūtu tik ilgi kavējušies. Paldies! Ana, Ana, Ana Gomes. Nākamais runātājs. Paldies, eh, mans eh, kolēģis Ela Franka izteicās ārkārtīgi diplomātiski, saka Gomešas eh, kundze. Salīdzinot ar to, ko es, karjeras diplomāte, gribēju teikt, es uzskatu, ka ir šausminoši, ka ir atbaidoši. Tas, ka vērojama šī te ieroča eksporta renacionalizācija un šī jaunā principa attiecināšana uz Sīriju. Un esmu pārliecināta, par, parlaments ieņems konkrētu nostāju šai ieroču eksporta jautājumā. Mēs runājam, mēs runājam par ieročiem, kas daudzviet pasaulē tiek uzskatīti par masu iznīcināšanas ieročiem. Un par Sīriju vēlos vaicāt, vai padome ir apsvērusi iespēju izveidot kaut ko tik elementāru, kā kontaktgrupa uh, eh, ANO uh, aprindās, lai iesaistītu uh, visus galvenos spēlētājus - Krieviju, Ķīnu taiskaitā. Ne tikai informācijas apmaiņā, bet tādā uh, kopējā atbildības uh, lokā. Manuprāt, tas ir kas tāds, kas eh, iepriekšējās eh, šādās eh, šausminošās situācijās, kā piemēram Balkāna, būtu lieta noderējis. Un šobrīd vēl ir laiks, ja viss vēl turpinās, vēl ir laiks, ko darīt. Un vēlējos vaicāt, vai padome ir apsvērusi to, kā panākt, lai teiksim, cilvēki mm, atsevišķās Sīrijas teritorijās, kur situācija nedaudz labāka, varētu jau uh, domāt par to, kā dzīvot tālāk, kā dzīvot kopā, saskaņā, vismaz domāt par to. Un arī šai ziņā, manuprāt, Eiropas Savienība nav paveikusi to elementāro, kas būtu nepieciešams. Šī krā, e, krīze ir daudz nopietnāk salīdzinot varbūt ar citām krīzēm, jo gal galā eh, tas ir ugunsgrēks pašā um, arābu pasaules viducī. Un par šo notikušo sarunu un par to, ka decembra padomē ir paredzēts pieņemt eh, kuģ, kuģošanas drošības stratēģiju. Varbūt ārlietu ministri varētu šeit uh, Uh, palīdzēt aizsardzības ministriem. Es nezinu, uh, vai šāda kuģošanas drošībā aizsardzības ministrs nemaz neuztrauc. Kā tad tur īsti ir? Uh, vārds Lamsdarfa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Varu tikai piekrist tam, ko nu pateica Anna Gomese atbaidoša, šausminoša diena kopējās uh, drošības un aizsardzības politikas vēsturē Eiropas Savienībā. Pirms sanāksmes ministri no dažādām valstīm televīzijā varēja vērot, kā, eh, kā atkārtotas skaistas frāzes ir jāsaglabā mm, Eiropas vienotība, uh, lai mūs vispār nopietni uztvērtu pasaules arēnā, lai mēs, uh, un tā vietā mēs visiem uh, nodemonstrējām, pārliecinoši nodemonstrējām to, ka Eiropas Savienība ir tukšs gaiss, ka ministri cīnās katrs pats par sevi. Un tāda, lūk, ir situācija. Un priekšsēdētājs šeit it kā deva mājienus eh, Britu virzienā. Un, bet Britu pozīcija nevienam nav nekāds noslēpums. Londona nekad nav vēlējusies, lai embargo turpinātos. Un šai ziņā tā tad vienprātība izpalika. Uh, to pieļāva pamatlīgums un apvienotā karalista līdz ar to varēja uzspiest pārējiem savu pozīciju. Nožēlojamāk ir tas, ka Francija ļāva tam turpināties, un tas vien liecina par, par Eiropas vājumu, un nu, tā ir tāda oportunistiska spēle, kad Briti uzdod savu toni, Franči pieziepējas, un Vācija vienkārši noskatās. Neviens nav ar šādu situāciju apmierināts, bet eh, situācija tā arī turpinās. Un, eh, kad būs eh, tas pusēm izdevīgi, tad Parīze sadarbosies ar Londonu. Un es to nesaku nu, tādās ciniskās noskaņās. Tā tas vienkārši notiek, grozies kā grib. Eiropas Savienība pati par sevi nav nekas nopietns. Tāpat arī uzskatu, ka Britu pozīcija reakcijas pamatā iespējams ir kaut kāda paša apsvēruma par šo konfliktu. Iespējams, bet es īsti nesaskatu to, kāda būtu Britu nacionālā interese, kas būtiski atšķirtos no tā, ko mēs varētu saukt par Eiropas interesi. Vai tad mums nav visiem vienota kopēja politiska interese par mieru reģionā? Uh, par eh, tādas sistēmas izveidi, kas nepieļautu šī konflikta pārmešanos uz apkārtējām valstīm, uz Turciju, eh, vai tad mūsu interese nav stabilitāte šai reģionā? Tā ir mūsu interese, tā ir arī Britu interese, tā ir visu interese, un es labprāt zinātu, kas jums, ministra kungs, eh, ir zināms par to, ko Briti uzskata par savu unikālo Britu interesi, kas atšķirtos no um, Eiropas intereses un tādēļ būtu par iemeslu šādai uh, solo performancei. Bet tā nav pirmā reize, kad kaut kas tāds notiek. Tas tā jau ir trešā reize, kad uh, mūsu tiešajos kaimiņos uh, Eiropas Savienībai uh, ir ārkārtas situācija un Eiropas Savienība stāv un plāta rokas. Lībija, apvienotā karalista un Francija diriģēja visu šo te uh, Eh, pasākumu. Eh, Malī gadījumā visi eh, bolījās, kamēr Francija izlēma par to, ka jārīkojas aktīvi, un es aicinātu atcelt decembra samitu. Kāpēc gan, lai Eiropa padome runātu par kopēju ārlie aizsardzības un drošības politiku, ja tie ir tikai tukši vārdi praksēm? Ja valstu valdību vadītāji eh, vēlas eh, satikties eh, uz nodokļu maksātāju rēķina, nu tā ir viņa darīšana, bet nu tad sauksim šo viņu kopā sanākšanu īstajā vārdā, nevis par sanāksmu, kur tiks runāts par kopējo drošības un aizsardzības politiku. Paldies. Nākamais kolēģis. Jā, priekšsādātāji, paldies. Es pievienojos kolēģiem. Eh, kā pēc eh, būtības, tā arī formas ziņā par eh, šo te, nu pat pieņemto lēmumu. Tas ir sliktākais no visiem iespējamiem. Es nespēju saprast, kāda būtu bijusi, kā, kāda vispār loģika un argumentācija varētu būt lēmumam atsaukt, atcelt embargo. Šādu lēmumu manā izpratnē nav iespējams pieņemt ar tīru sirdsapziņu mm, jebkurā gadījumā šeit būtu bijuši vajadzīgi ierobežojumi, termiņi. Mēs visi labi zinām, kas notiek Sīrijā uz vietas. Alternatīvas, jebkurā gadījumā, ir e, nepārprotams vai nu masīva e, militāra intervence, lai pārtrauktu slepkavošanu, vai arī politisks risinājums. Un tas ir e, atbaidoši tīri no tāda morāla ētiskā viedokļa. Nu, bet eh, pasaulē mums ir jārīkojas eh, diplomātiski, domājot eh, par līdzīgām situācijām citos reģionos. Atcerēsimies, kas notika Bosnijā. Šī te politika ierasties un lift and strike, nu, tas ir, tas ir tas reālais risinājums, ja mēs vienkārši taisām šo te liftu, šo te diplomatisko gājienu, nu tad eh, slepkavošana turpinās. Tas uh, nenāk par labu cilvēkiem uz vietas, tas nenāk par labu strateģiskai situācijai, tas nenāk par labu mūsu prestižam, tas ir katastrofāli. Un es vēlētos, lai padome izmantotu atlikušās pāris uh, nedēļas, lai vispār parunātu kā, kā šajā situācijā ir iespējams izmantot eh, Ženēvas eh, kontekstu. Jo visādi citādi eh, Eiropas līmeņa reakcija, nu, tā, tā ir un paliek fikcija. Asats sēž savā tronī, kaut ko vēl varbūt sarunās ar Irānu. Lūk, tas ir šis reālais iespējas, kādu atstāja mūsu šī brīža rīcība vai, vai, vai bezdarbība. Tā kā ir jāskatās, kādi ir atlikušie juridiskie risinājumi, lai mēs vispār eh, saglābtu savu sēju, savu, eh, savu uzticamību šajā diezgan drūmajā situācijā. Paldies! Paldies, Tanaka kungs! Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es nepārstāvu Britu valdību, bet esmu koalīcijas partijas biedrs un līdz ar to mani uzskati zināmā mērā saskan ar Britu valdības viedokli. Un um, kolēģiem, it īpaši grāfam Lamsdorfam, vēlos teikt, ka uh, tas bija labi un prātīgi nepieļaut uh, vienprātības principu ES pamatlīgumā. E, Francija un apvienotā karaliste ir ES militārās lielvaras un nekādā ziņā nepieņemta to, ka uh, viņu rokas tiktu sasietas, īstenojot suverē, savu suverēno ārpolitiku Eiropas Savienības kontekstā. Tāpēc Britu lēmums iestāties par embargo atcelšanu ir leģitīms. Tas tika pieņemts pēc ilgām pārdomām šajā smagajā situācijā un nekādā ziņā tas nebija tāds zemisks gājiens, lai par katru cenu turpināt, turp, ļautu turpināties eh, asins izliešanai. Nē, gluži otrādi, tā, tas bija mēģinājums eh, panākt civilā pilsoņu kara pārtraukšanu, eh, nepieļaut to, ka Krievija, Indija, Ķīna, ka Hezbollah grupējums uh, kas pārkāpja starptautiskas vienošanās, iekš, iekšējas vienošanās, varētu turpināt uh, slepkavošanu. Runa bija par vēršanos pret Asadu, jo Eiropas Savienībā līdz šim nebija legāli iespēja apbruņot uh, mērenos uh, dumpiniekus. Un Idris kas ir eh, brīvās sīriešu armijas eh, komandieris, eh, savos uzskatos ir mērens cilvēks, un viņš ir apsolījis, ka gādās par to, lai ieroči nenonāktu nepareizajās rokās. Protams, šeit būs nepieciešami starptautiski novērotāji, dumpinieku rindās. Un par to neviens nevēlējās runāt, kad es uzdevu šo jautājumu. Tā kā tas nu reiz ir jautājums, par ko jārunā Ženēvā kopā ar Indiju, Ķīnu, eh, Krieviju. Eh, atcerēsimies, ka salāfisti kā Alkaida pilnīgi noteikti tikko eh, uzlikt savus ķepus šiem ieročiem, un tāpēc ir jautājums par to, kā nodrošināt to, ka tie tiek uzskaitīti un tos lieto tikai īstie cilvēki. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra, saka Šalcakungs. Turpināšu vācu valodā. Domāju, ka nav pārsteidzoši tas, kas eh, līdz šim ir noticis. Es neesmu šokā, es vienkārši piezīmēju, pieņemu zināšanai to, ka padome nu vienkārši ir atzīmējusi, izdarījusi tādu momentu uzņēmumu, ka lūk tādā līmenī šobrīd ir mūsu kopējā uh, ārlietu un drošības eh, un aizsardzības politika. Tā ir joprojām dalībvalstu prerogatīva. Tas nu ir skaidrs. Un jautājums ir par to, kā rīkoties tālāk. Vai ir iespējams darīt kaut ko vairāk, piemēram, eh, iejaucoties Sīrijas konfliktām. Nu, mums katram, eh, mums katram iespējams ir savs viedoklis par to, kādai šai politikai vajadzētu būt, ko mums vajadzētu darīt Sīrijā mm, militāri iejaukties, nu, es pats uzskatu, ka cerams nē, bet, nu, Ehm, ir jāskatās uz tām kārtīm, kādas mums viņas ir, un jāskatās, ko ar tām ir iespējams darīt. Tas ir viens. Otrs. Es e, patiesi uzskatu, ka domājot par decembra samitu, ja darba kārtībā būs e, CFSP, tad, gatavojoties šim samitam, tad visām dalību valstīm, vicepriekšsādātājiem un augstājiem pārstāvim, nāktos būt īpaši atklātiem, īpaši caurskatāmiem savā darbībā, jo pilsoņi dalībvalstīs ir pelnījuši saprast, kas tā tāda vispār eh, kopējā drošības un aizsardzības politika ir vai tā nav fikcija, ņemot vērā tos politiskos spēkus un ietekmes, kas e, ir uz šīs skatuves, ir liela varbūtība, ka lēmums tiks un vienāšanās tiks panākt aiz slēgtām durvīm, un tas nekādā ziņā nenāks mums par labu, tas nevēros mūsu uh, uzticamību pasaules acīs. Un, ministra kungs, man jums ir jautājums. Kāpēc? nebija ska daudz skaidrāka nostāja uh, bēgļu jautājumā. Salafrankas kungs bija vienīgais, kurš uh, Eh, pievērsās eh, šīs, eh, šī konflikta cilvēciskajai dimensijai. Un mums, Eiropas Savienībā, es domāju, ir svēts pienākums skaidri pateikt, ko mēs domājam par civiliedzīvotājiem, kas ir, ka, kuri piedzīvo šo katastrofu. Paldies! Paldies, nākamais kolēģis! Ministra kungam tātad vārds. Paldies priekšsādātāji, saka Gilmora kungs. Pirmkārtām ir jārunā par eh, šīs krīzes apmēriem Sīrijā. Nu, mūsu aplēses ir tādas stipri pieticīgas, eh, bet tātad par ko mēs runājam? 80 tūkstoši cilvēku ir jau nogalināti, pusotrs miljons ir uh, bijuši spiesti bēgt uh, no valsts uz bēgļu nometnēm Turcijā, Libānā, Jordānijā. Tas ir daudz vairāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Vairāk kā 6 miljoni Eh, sešiem miljoniem ir nepieciešama humanitārā palīdzība. Un eh, šorīt mums runājot eh, ir nogalināti neskaitāmi cilvēki, bez mājām ir palikuši neskaitāmi cilvēki. Un to ņemot vērā, šķiet Danžāna kungs par to izteicās. Ko mēs vispār varam darīt lietas labāk? Kā mēs varam reaģēt. Ie, iejaucoties militāri, eh, jebkādā militārā formā, lai pielikt punktu asins izliešanai, vai arī ar politiskiem, diplomātiskiem līdzakļiem kaut ko darīt. Eiropas Savienības līdzinējā rīcība ir bijusi tēmēta uz mierīgu politisku, diplomātisku krīzes atrisinājumu. Tieši tāpēc Eiropas Savienība nelokām ir iestājusies par Brahīmī procesu turpināšanu un pirms tam notikušo procesu. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ir rīkojusies tieši tā. Tieši tāpēc arī padomis secinājumi to šī brīža reakcijā, redakcijā, atbalstot Ķīnas ASV eh, iniciatīvu par eh, tādā vētā Ženēvas procesa ierosināšanu tas, ko teica Gomesas kundze. Proti, vai mums ir uh, kontaktgrupa? Ženēvas uh, procesā bija rīcības grupa. Tā tika izveidota, tur piedalījās desmit valstis plus Eiropas Savienība. Tā tiks uh, atkal iedarbināta procesā Ženēva 2 augstais pārstāvis un ārējās darbības dienests uztur nepārtrauktus kontaktus ar mm, dažādām eh, ar krīzi saistītām pusēm, to starp ANO. Un domāju, mums visiem ir jārēķinās ar to, ka Eiropas Savienība ir eh, numur viens eh, humanitārās palīdzības sniedzējs bēgļiem, Tas ir tas, eh, ko teica Šulca kungs paļiem par humanitāro situāciju. Pilnīgi nepārprotami tas eh, tiek atzīmēts padomas eh, sanāksmes secinājumos par Sīriju. Tur nebija runa tikai un vienīgi par sankcijām vai nesankcijām. Tas ir trīs lapošu dokuments, kas, kurā ir astoņi punkti un vienā no tiem uh, īpaši vēršamies, uh, runājam tieši par humanitāro krīzi, par bēgļu likteni, mm, par Eiropas Savienības uh, centieniem šo cilvēku atbalstam. 800, 800 miljoni eiro ir iezīmēti un vairāk miljoni jau ir nonākuši pie šiem cilvēkiem dažādās, dažādās formās. Nu, lūk, tik tālu par šo ieroču embargo. Lamsdorfa kungs jānorādīja, ka šeit lēmumam ir jātopieņem tam vienbalsīgi. Vakar padome lēma par sankciju atjaunošanu. Līdzinājais embargo būtu beidzies šomēnes, un tas vienkārši izbeigtos, ja tas netiktu pagarināts lai kaut ko pēc būtības lemtu par embargo, ir nepieciešams vienbalsīgs lēmums. Beig beigās bija vienbalsība, vienprātīgs lēmums par ekonomisko sankciju turpināšanu, finanšu sankciju turpināšanu un dažādajiem eh, šāda te veida eh, ierobežojošiem pasākumiem. Vienprātības nebija jautājumā par ieroču embargo. Un tieši tāpēc padome bija izvēles priekšā. Varbūt mēģināt dabūt cauri kādu kompromisu, grozīt eh, šo ieroču embargo, vai arī vienkārši vienoties par to, ka nevienojamies jautājumā par eh, embargo atjaunošanu, kā rezultātā tas eh, pilnīgi oficiāli kļūtu par atsevišķām dalībvalstīm individuāli izlemjamu jautājumu bija pat deklarācija, kurai visas valstis pievienojās. Un tā izklāsta, izklāstīja vairākus nosacījumus, kas attiektos uz ieroču piegādēm dumpiniekiem. Un šie noteikumi ir tādi, ka šie ieroči tiek piegādāti tikai Sīrijas koalīcijai, Nevis tā vienkārši atvest un nolikti maliņā. Runa ir par konkrētu adresātu. Runa ir par to, kādā mērā ir iespējams izsekot eh, šo ieroču ceļam. To mērķis, eh, to funkcija ir civiliedzīvotāju pasargāšana, ir jābūt garantijas eh, mehānismam, kas nodrošina to, ka tie ir un paliek pareizajās rokās, un tāpat arī dalību valstis uh, Eh, vērtēs katru pieteikumu uz eksporta licenci individuāli atbilstoši konkrētiem kritērijiem, kas ir apstiprināti ar 8. Eh, gada decembra padomas eh, secinājumiem, kas tātad regulē militāras tehnikas un aprīkojuma eksporta priekšnosacījumus. Un visbeidzot, tika mm, panākt vienošanās par to, ka dalībvalsts vismaz pagaidām neturpinās ja, uh, aprīkojuma piegādi. Tātad šeit ir runa par risinājumu uz, uz noteiktu laiku. 1. augusts uh, būs tas uh, brīdis, kad padoma atgriezīsies pie šiem jautājumiem. Un, protams, tas ir arī tāpēc, lai dotu Ženēvas procesam iespēju ģenerēt varbūt kādus rezultātus. Tā kā godīgi sakot, bija diskusija un nebija runas par to, ka, lūk, manas nacionālās intereses ir eh, vērā ņemamākas par tavējām. Saruna eh, bija tāds patiesa, eh, godīgs mēģinājums kaut ko darīt lietas labā. Neviens no klātsošiem nekonstatēja to, ka kāds citiem uzspiestu savu interesi vai mēģinātu ar viltu to dabūt cauri tika pausti, paustas patiesas rūpes eh, par, eh, par to, lai eh, tiktu panākta vienota pozīcija. Diemžēl Tas nebija iespējams, nebija iespējams vienprātīgi vienoties par ieroču embargo uh, turpināšanu, un rezultāts bija tāds, kāds tas bija. Bet tas ir pietiekami spēcīgs, pietiekami iedarbīgs, uh, neapšaubāms teksts, Tas skaidri atspoguļo Eiropas Savienības eh, vērtējumu līdzinājai situācijai un ir pievienota arī deklarācija par eh, ieroču embargo. Jā, un eh, daži vaicāja par šo te gaidāmo sarunu par kopējā aizsardzības un drošības politiku. Jā, Eh, tiek paredzēts, ka saruna notiks eh, decembra eh, Eiropadomē, bet par to tiks runāts arī aizsardzības ministra līmenī, ārlietu ministra līmenī, un sagatavošanās darbi notiks gatavojoties decembra Eiropadomē. Un pirmdien mēs īpaši pievērsāmies tieši mm, civilajai pusē šajā politikā. Tā ir vien, viens no šiem sagatavošanās diskusiju virzieniem. Un eh, tātad eh, drošas kuģošanas stratēģija, tas, eh, tas arī ir ne, viens nezināmais šajā vienādojumā. Šomēnes par to ārlietu padomē par to netiek runāts, bet gan jau tuvākajā laikā tiks. Order, Mr. Chairman, I asked about Hezbollah. Priekšsēdētāji, pancērī nākošais pārlabo priekšsēdētājs. Jūs gribējat par Hezbollu? Pancērī kungs. Paldies. Paldies, kā. Ka mūs apmeklējat. Es būšu tikpat diplomātisks, es piekrītu Sala Frankam, kad viņš šo lēmumu um, nodēvēja pār nepārāk laimojoši. Šeit nav ar ko dižoties. Un um, pēc politiskās liekulības perioda embargo netiek atjaunots, es domāju, ka šajā Eiropā mēs esam pārgājuši no sociālās politikas optauta uz ārpolitikas, eh, ārlietu optautu. Un jūs sakāt, ka neviens nesaņems ieročus līdz jaunai norādē, jaunam atzinumam, bet eh, kas eh, uz vietas varētu aizkavēt to, ka šie ieroči nonāk teroristu rokās. Domāju, ka mēs šeit saskaramies ar uh, Eh, neskaidrībām, lai šo vienošanās trūkumu pārklātu ar nelielu vīģes lapu. Jums vajadzētu zināt jau to, ka ir bijusi Krievijas reakcija, kura, kuri ir gatava sadam piedāvāt eh, S-300 raķetes, kas ir visai bīstams ierocis, kas ir izraisījis Izraēlas aizsardzības ministrijas uh, E, reakciju, pievienosim tam bēgļu situāciju, kas jau tā ir e, e, sprādzienu bīstam vārdu sakot, tas viss ir lielisks miera plāns. Dažās stundās mēs varējām redzēt, kā Sīrijas pilsoņu karš spēja izraisīt bruņošanās sacensību un Eh, pilnīgi vēl neaprēķināmas sekas. Mums eh, vajadzētu tagad noskaidrot, ar kādu nostāju jūs dosieties uz Ženēvas konferenci, tāpēc kā. Es eh, nevaru saprast, ko jūs aizstāvēsiet, un Broka kungs. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu tomēr veltīts viena sēde Eiropas ārpolitikai. Domāju, ka ir pienācis laiks formāli. Sākt domāt un nopietni domāt par ārpolitiku un arī eh, saistībā ar sadarbību ar padomu un komisiju. Paldies, nākošais runātājs Marieta Šāke. Ministra, es neatkārtošu tās bažas, ko pauda kolēģi, taču Atgādināšu, ka citas e, krīzes, kas mūs ir skārušas, nekad nav bijušas um, tik e, taustāmas. Un mēs esam skatījuši dažādus scenārijus, tā skaitā vissliktākos, un es gribētu zināt, kādas ir notikušas diskusijas par Hezbollah iekļaušanu teroristu sakarā, eh, sarakstā par eh, attiecībām ar Krieviju, par ieroču piegādēm Sīrijai. Bez tam ir trešās valstis, kuras ir apsolījušas palīdzību Sīrijai, bet nav eh, pārskaitījušas naudas. Un tāpat vēl pastāv eh, humānā krīze, kur arī ir jārisina. Es gribētu dzirdēt jūsu skatījumu uz šīm lietām. Jakobs arī nākošais runātājs. Arvoisa puhemies, lyhyesti, lyhyesti kaksi kysymystä. Toinen. Paldies. Pirmkārt Par Eiropas Savienības pozīciju. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir krietni zaudējis savu tā starptautiskā jomā. Un eh, runājot par mūsu neizlēmības Sīrijas sakarā, kā tas ietekmē starptautisko eh, pozīciju, ja tas ietekmē otrais jautājums par ieroču tirdzniecību. Vai dalībvalstu valdību rīcībā ir kādas iespējas, lai nepieļautu um, ieroču piegādi Asada rež, režīmam. Iman, you have the floor. Um, I think it is important that we... Uh, Domāju, ka mēs saprotam, kā pirmkārt lēmums, kur pirmdien vajadzēja pieņemt, attiecās uz sankciju atjaunošanu, tā skaitā ieroču embargo atjaunošanu. Un kā jau sacīju, nebija vien, e, vienprātības par ieroču embargo atjaunošanu, un tādas ir reālā situācija, un tā tiek pieņemti lēmumi, to mums dod iespēju darīt vai nedarīt līgums. Un mums visiem ir savs viedoklis par to, vai vajadzētu vai nevajadzētu būt ieroču embargo, vai tas ir jāturpina pilnībā vai grozītā veidā, bet vismaz ir vienbalsība par to, ka šis lēmums nevar tikt pieņemts. Otrakārt, svarīgi ir tas, ka mēs atzīstam, kādu nostāju ir ieņēmusi padome lai atbalstītu Ženēvas divi procesu, lai mēģinātu to novest līdz veiksmīgam um, iznākumam un visām pusēm būtu jābūt klāt, lai tas nekļūtu par vienas dienas procesu, bet patiesu politiskā atrisinājuma sasniegšanas procesu Sīrijas tautas interesēs. Treškārt, situācija ar bēgļiem, humanās situācija, un Šākis Kondz uzdev jautājumu par um, bēgļu pieplūdumu kaimiņu valstīs. Jā, tik tiešām šis jautājums ir skatīts, tā ir nopietna problēma. Daudzi, daudzi bēgļi ir Turcijā, Jordānijā, Libānā ļoti sarežģītos apstākļos, un man pašam bija iespēja redzēt apstākļus Turcijā, ļoti labi pārvaldītā situācijā, bet saspringtā, saprotam iemeslu dēļ. Un Arī man bija iespēja pirmdienas rītā apspriest šo jautājumu ar ārlietu ministru Devu Tulu, kad mēs runājam par asociācijas nolīgumu. Jautājums, kas tika pieminēts par valstīm, kuras varētu domāt par ieroču piegādu Asāda režīmam. Nē, tāda nav. No 27 ir 25, kuras negrasās piegādāt ieročus nevienai pusē Sīrijas konfliktā. Un tie, kuri paredz šādu iespēju, tā darīs pakļaujoties un ievērojot padomas nostāju par ieroču eksportu, kā tas ir noteikts 2008. gadā. Ir noteikumi Eiropas Savienībā ieroču eksportam, to, to nevar darīt pēc brīvu prāta, kā kuram ienāk kā prātā, un šie principi un noteikumi vēl aizvien ir spēkā Un eh, pirmdienas vakara paziņojumā visas dalībvalstis piekrita šos nosacījumus ievērotus. Un ik viens, kurš vēlas detalizēti eh, skatīt šo noteikumus, sapratīs, ka tie ir samērā stingri runājot par. Un arī ieroču piegādes noteikumi ir visai ierobežoti. Tāpat e, runājot par ieroču saņēmējiem, valstis ir apņēmušās to piegād, tos piegādāt tikai Sīrijas nemierniekiem un tikai ar nosacījumu, ka tiek ievērotas piesardzības klauzulas. E, un Runājot pār pirmdienas eh, slēdzienu un cilvēkiem, uz kuriem tas visvairāk attiecas, domāju, ka mums ir visvairāk jākoncentrējās uz Ženēvas divi procesu, lai varētu izmantot Eiropas Savienības resursus pozitīvā veidā, lai varētu piesaistīt pie sarunu galda visas puses un nodrošinātu to, un nodrošinātu to, ka process ir nevis vienas dienas vai vienas konferences process, bet lai tik tiešām process iesāktos, kurš varētu vainagoties ar risinājuma rašanu Sīrijas konfliktā. Un tas ir virziens, kādā ir iecerēta un jābūt iecerētai Eiropas Savienības ārpolitikai. Paldies! Es domāju, ka mēs varam turpināt um, ar. Ich äh, uh möchte auch nochmal. Un... Gribu atgādināt, jautājumu ģenerālsekretāram, kā tiek sekots ieroču eksportam un kā izvairīties Vai e, ārējās darbības dienas sagatavo atzinumu šajā sakarā. Kā tas notiek? Paldies! Kā ministrs sacīja, ņemot vērā ministra sacīto, un es saprotu jūsu viedokli, padomē daudziem ir tāds pats viedoklis, taču mums šis jautājums būtu jārisina pareizā veidā. Ir runa par ieroču embargo atcelšanu, bet Eh, attiecībā uz Sīrijas krīzi mēs neesam atbrīvojušies no visiem ieroču embargo mm, lēmumiem, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā. Un ministrs jau pieminēja 2008. gadu kopējo nostāju un rīcības kodeksu. Ja jūs to izlasīsiet, tad jūs, jūs redzēsiet tos principus un kritērijus, kas šeit ir iekļauti un kur attiecas uz. Um, visu ieroču eksporta jautājumu. Sīrijas gadījumā, un to ir svarīgi pasvītrot, tā kā ieroču embargo ir atcelts un atvirzīts atpakaļ nacionālajās politikās, par š, eh, būtu valstu tiesām jālem par to, vai rīcības kodeks tiek ievērots vai ne, un, jo tās vairs nav Eiropas Savienības ietvaros, taču dalību valstīm ir visas iespējas lemt tuvāko mēnešu laikā pieņemt kopīgu lēmumu par ieroču embargo, ja visas 27 valstis piekrītu. Un, mm, jo mēs varam runāt par ieroču embargo ieviešanu mm, citā vietā pasaulē. Pirmdienā netika pieņemts lēmums, ka visi jautājumi par ieroču embargo eh, eh, būtu ārpus KDP. Uh, ietvariem. Otrkārt, un kāpēc šis politiskais paziņojums ir svarīgs, ir, ka pats, ja būtu nolēmts attiecībā uz Sīrijas ieroču embargo, atgriezties pie šī jautājuma nacionalizācijas, tad tomēr šeit būtu pietiekami daudz garantiju un uh, tāpat rīcības kodekta respektēšanu un arī to faktu, ka e, šie ieroči tiktu piegādāti tikai Sīrijas koalīcijas spēkiem un tikai ar nolūku aizsargāt e, civiliedzīvotājs un visbeidzot garantijas par e, šo iespējamo piegāžu gala mērķu un gala lietotāju. Vēl divi jautājumi, kā jūs redzējāt politiskajā paziņojumā. Visas dalībvalsts norādīja, ka tām nav nodoma piegādāt ieročus, un visbeidzot būs pārskatīšanas klauzula, eh, kur eh, un ministri apgriezīsies pie šī jautājuma jūlija beigās, ņemot vērā to, kā risinās Ženēvas divu procesu, jo neviens nezin, kāda būs situācija jūlija beigās. Ja Ženēvas process ir veiksmīgs eh, un iet pa pareizo ceļu, tad iespējams tiks pieņemti citi lēmumi no dalību valstu puses. Domāju, ka pat ja mēs visi piekrītam, ka šī nav vislabākā Eiropas vēstures lapusi, mums nevajadzētu dramatizēt sakas un slēdzienus, jo domāju, ka šis jautājums ir sarežģītāks nekā varētu likties. Vakar preses paziņojumā es lasīju Eiropas vēsturnieku viedokli par to, ka Eiropas politiķi aprieci, apliecina savu spēju virzieties uz priekšu, un, ja drīkst, tad pirms tiktu pieņemti lēmumu spriedumi par pirmdienas lēmumu, tad pārdomā to, kāda tad bija vienīgā cita opcija, kura būtu palikusi pēc, 12, eh, pēc eh, ilgajām diskusijām. Un šī vienīgā cita opcija bija atmest visu sankciju paketi, un mēs sestdienas rītā atrastos bez jebkādām sankcijām pret Sīriju, kas būtu vēl sliktāk. Un tāpēc tika pieņems lēmums, kas bija tikai daļai apmierinošs, bet tomēr apliecina zinām virzību uz priekšu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, skatoties pieņemto galavārdu, jūs redzēsiet vadlīnijas, darbības, kas tika pieņemts tāpat saistībā ar bēgļu pieplūdumu kaimiņu valstīs, jautājumu par pagaidu aizsardzību, par, cilvēku, eh, par humāno palīdzību, civilo palīdzību un tā tālāk. Un visos šajos jautājumos notiek virzība. Nu, vismaz uh, visi pūliņi notiek, mēs sazināmies ar Krieviju, ar Savienotajām valstīm, ar citiem partneriem, un tas turpināsies līdz Ženēvas konferencē, un ceram, ka šis process vainagosies ar panākumiem. Uh, paldies! Anna Gomeša. Paldies. Es pieņēmu zināšanai, ko eh, sacīja padomas pārstāvi, bet afetā. Mums vajadzētu lemt un skatīt plenāru sēdē jautājumu par ieroču eksportu un rīcības kodeksu, ņemot vērā pēdējo uh, ārlietu padomi, mums vajadzētu eh, ziņojuma saturu pārskatīt un nosūtīt skaidru vēstījumu no parlamenta puses. Jo pastāv iespēja, ka šeit var sekt kas iestāties negatīvas attiecībā uz mūsu kopīgo nostāju ieroču eksporta ziņā, un tas var skart lietas vēl plašākā mērogā nekā Sīrija, tāpēc mums šo jautājumu vajadzētu pārskatīt. Un es gribētu uzdot jautājumu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 kā e, Krievija un Ķīna uzliek veto nozīmīgiem drošības padomas jautājumiem. Lai tās būtu iesaistītas un līdzatbildīgas procesos, un es saprotu, kāpēc tas tā nenotiek, kas ir īsakarā. Mums ir jā, jāmācās no iepriekšējiem e, notikumiem. Brahimī var. E, tikai sasniegt kaut ko, kā mēs esam redzējuši, bet vai šo jautājumu kontaktu grupā var tomēr pacelt. Un visbeidzot, Lībijā. Thank you. Uh, are you more confident from then on? I mean, because... Malī notikumi. Ņemot vērā uh, notikumus, vai mēs varam kaut ko izdarīt, jo savādāk ap, ir apnicis, ka šie pārstāvi nāk un iet. Jā, paldies. Es ļoti rūpīgi uzklausīju uh, Eh, Vilmona kungs sacīto, vie, viņš vienmēr ir ļoti rūpīgi jāuzklausa, un domāju, ka šeit ir, eh, ne, nav nejaušība, kā Austrijas ārlietu ministrs paziņoja, ka mēs nepiekrītam, un pēc tam eh, atgriezās zālē turpināja sārunas. Tā bija arī veselas katastrofas padomes profesionālā līmenī tā tad organizatoriski tomēr tur viss nebija perfekti sakārtots. Bet uz, tad, kad dzirdēju īru ministru sakot, ka neviens nerunāja par nacionālajām interesēm, tad man bija grūti tam uh, ticēt, jo te lietas būtība e, ir tāda, ka kāda tā ir, un visbeidzot šī deklarācija, kurā jūs apņematies ievērot izlemto, un Francija, Lielbritānija apņēmās likumu nepārkāpt. Tas ir lieliski. Es eh, nedomāju, ka tas varētu noslēpt faktu, ka šī ir bijusi visai nopietna kļūda. Un visbeidzot, un pret to mums būtu jāizturas ļoti nopietni. Un tas attiec uz mūsu eh, ārlietu drošības diskusiju. 12 eh, sarunu stundas ir ļoti ilgs laiks. Un es te, eh, iespējams, ka šeit ir izvēle starp divām sliktām iespējām. Taču mēs tagad nerunājam tikai par 12 stundām, bet jau par diviem gadiem. Gad Lībijas gadījumā Eiropas Savienība nespēja darboties kopā, Francija, Lielbritānija virzījās Malī gadījumā, Eiropas Savienība nevarēja rīkoties, Francija um, tā vai citādi, bet kaut rīkojās. Un tagad atkal ir divas dalībvalstis, kuras uh, um, at, uh, kuras ieņem atšķirīgu nostāju. Un esam, esmu kopumā ļoti nobažījies par ko, uh, KDP un gadījumiem, kad mūsu kaimiņu valstīs iestājas krīze. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs eh, Sala Franka grib pateikties Vilmon kungam par sniegtiem skaidrojumiem. Es domāju, ka viņš problēma ir visai nopietna problēma ir eh, izklāstījis. Viņa skaidrojumi ir būtiski un piemērot. Tāpat arī mums nevajadzētu ieslīgt mazohismā meklējot vainīgos eh, Eiropadomē. Problēma ir ļoti asā, akūtā un tā ir meklējama ANO drošības padomē, kur ir uh, locekļi ar veto tiesībām, kuri neatkāps no savām pozīcijām. Treškārt, tik tiešām priekšsēdētāji, manuprāt, mēs, ja uzskatīsim to pār jautājumu par da vienbalsību dalību valstu kompetencēm, tad mēs uh, apmaldīsimies. Domāju, ka padome meklēja uh, risinājumu smagai nopietnai problēmai, situācijā, kur katru dienu ir bojā gājušie, pārvietotie, un, jau sacīju, uzdevu jautājumu, cik cilvēki aiziet bojā, kamēr mēs šeit debatējam. Un domāju, ka runāts par dalībvalstu prasībām un uzspies dalībvalstu lēmumus visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nepareiza interpretācija. Pilsoņi no mums sagaida to, lai mēs būtu spējīgi rast risinājumu problēmās, un tādā veidā mums ir jārīkojas, un tādā veidā mums ir jāskata šis polemiskais nolīgums padomā uzdodot eh, dalību valstīm piemērot eh, sankciju principu. Noslēgumā gribu sacīt, ka šis lēmums, kā to sacīja Vilmonkungs, jāskata esošajā kontekstā, ņemot vērā mūsu rīcībā esošos noteikumus, bet nevajadzētu ieslikt kompetenču konfliktā un neaizmirsīsim reālās problēmas un risinājumus, ko sagaida mums pilsoņi, lai varētu šo slaktiņu novērst. Paldies! Just very briefly. Kā pavisam īsti turpina Tanakungs. Es, protams, arī uh, augstu vērtēju ministra ļoti izvērtētos komentārus un tā tālāk, un tikai gribēju vēl atbildēt Lamsdaru kungam, uh, atbildot, atbildot viņu uzbrukumam Lielbritānijam, Francijai, kas it kā izlaužas no šī vienotā pūļa, kādu pietveros. Es gan neatceros, ka viņš uzbruka pats savai valstī Vācijai, kad tā, piemēram, drošības padomē atteicās balsot par Lībijas intervenciju. Realtāte ir tāda, nu ne šajā komitejā varbūt, bet realtāte ir tāda, ka nav tāda lieta kā vienota kopēja ārlietu un drošības politika. Nē, ir kāda tajā brīdī, kad visas valsts ir vienas prātas. Un tas taču ir tāds papildus slānis katras nacionālās valsts politikai, un, piemēram, Lielbritānija un Francija uzskata, ka vislabākais risinājums ir mērenos dumpiniekus apbruņot, tā, lai varētu pielikt punktu konfliktam, un tāda veida iespēja pastāv, līgums šāda veida rīcību paredz, un tāpēc šeit aicināt uz kaut kādu federālu politiku ir pilnīgi neiespējami. Mana valsts, piemēram, ir ar ļoti daudziem iedzīvotājiem, un mēs, kas vispār vēlas atstāt Eiropas Savienību, un te varbūt priecājieties, ka Lielbritānija vispār vēl gatava izdarboties kādu operācijās. Äh, Herr Vimon, ich äh, habe noch eine Zusatzfrage. Ja, Gilmore, kungs, man ir vēl viens papildu jautājums, ko gribu jums uzdot. Varbūt esmu nonācis pie nepareizās secinājuma, bet gribēju tomēr vajadzētu. Vai ir tā, ka Lielbritānija un Francija būtu riskējušas ar ekonomikas sankciju atcelšanu, ja nebūtu ticis pieņemts viņu priekšlikums atcelt ieroču embargo? Vai tā ir? Varbūt gluži otrādi. Ir taču vienkārši neiedomājami, ka viņi būtu gatavi bijuši riskēt ar to, ka visas ekonomikas sankcijas būtu atceltas viņu iebildes dēļ. Priekšādātāji, nu varbūt iesākumā atbildēšu pavisam īsi uz jūsu jautājumu. Nu lūk, tieši tāds arī bija tas risks Tie, kas negribēja atcelt ieroču embargo, saprata, ka, lūk, nebūs nekādas vienošanās un atstāja telpu, pieņemot, ka nebūs vispār nekādas sankcijas. Tas bija 11. sarunas stundā. Un tad mēs lēmām, ka mums tomēr ir jāspēj rast tāda, kā, nu, tāda maigāka versija, uh, mēs īstenojām procesu, kas ļāva atjaunot visas pārējās sankcijas, tos starp ekonomiskās un arī tās, kas attiecas uz pilsonisko situāciju. Un no otras puses bija šis ieroču embargo, bet priekš tā mums atkal bija vajadzīga vienprātība. Jo citādi tas nebūtu bijis iespējams. Nu, lūk, tas bija pavisam vienkārši. Atbildot Gomešas kundzei par Ženēvas procesu, nu tā ir tā problēma, ko neviens neievēroja jau no paša sākuma. Ženēvas konference jau nebija tikai un vienīgi konference, nē, ar tās palīdzību tika izveidot šī kontaktgrupa, par ko jūs jautājat. Viņi to nosauc par darbības grupu, bet tieši tas ir tas pats, tā pati lieta. Un eh, tieši tāpēc augstais pārstāvis un Eiropas Savienība vienmēr ir atbalstījuši šo Ženēvas procesu, kuras ietvaros kontaktgrupa izmantota, un tas ir bijis, nu, zināmā mērā pat ejot pret citiem partneriem starptautiskajā sabiedrībā. Tas jums jāizprot. Tas, kas tika aizsākts Ženēvā 30. jūnijā pagājušajā gadā, nebija tikai tāds kompromiss meklējums, kas ļautu nodrošināt pārējais valdību, nē. Tur tika dots uzdevums desmit ANO dalību valstīm plus septiņām citām valstīm - Irākai, Turcijai, Katarai un vēl dažām citām, tāpat arī Eiropas Savienībai vienoties, lai īstenot šo kompromisu. Mums nekad neizdevās atkal šo kontaktgrupu vairs sasaukt, lai tā turpinātu darbu, jo atsevišķi dalībvalsts vienkārši atteicās apmeklēt šo darbu grupu. Mums jāsaprot, ka pēc pagājušā gada 30. jūnija tie, kas apmeklē šo sanāksmi, nebija gatavi rīkoties atkal un nebija gatavi šo tur, procesu turpināt. Un lūk, ir pagājis vesels gads, un tieši tāpēc nonāk pie tā, ko Sala Frankas kungs teica, mums bija vajadzīgs viens gads un 80 tūkstoši nābi nāves gadījumu, lai atkal beidzot lemtu par to, ka varbūt ženēmas process bija tas pareizākais, ko īstenot. Un ja nesaprot visu šo situācijas kopējo vispārīgu informāciju, tad ir grūti saprast, kāpēc pastāv tādas šķelšanās starp dalībvalstīm. Jo bija tādas valsts, kas atbalstīja ženēmas procesu, un tādas valsts, kas uzskatīja, ka tas nav pareizākais veids, kā virzīties uz priekšu. Un tāpēc atkal atsākt ženēmas procesu ir ārkārtīgi svarīgi. Mums visiem vajadzētu to atbildēt, atbalstīt. Un es domāju, ka šobrīd vismaz visas 27 dalībvalstis ir vienojušās, ka tās atbalstīs šo procesu. Es ceru, ka tāds, protams, arī būs. Tā ir tā galvenā problēma. Tālāk, pavisam vēl viena pēdējā piezīme par to, ko teica Lamsdorf kungs par Lībiju, Maliju un Sīriju es ļoti lielā mērā varu saprast to, ko viņš saka, un, protams, ir taisnība, ka tad, kad mēs spriežam par kādu tad mums ir jāņem tas vērā. Bet gribēju šeit pieminēt tikai vienu tādu brīdinājumu vēsti. Krīzes, visas šīs krīzes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Malī jautājums, kā jau jūs pareizi teicāt, bija tāda, kur mums bija gat, iespēja sagatavoties. Mēs jau eh, gat, bijām gatavi dabūt gūt kādus panākumus, uh, bija viss šī diplomātiskā darbība, jaunas rezolūcijas, ANO un viss šie mieru uzturēšanas spēki, tāpat Āfrikas mieru uzturēšanas spēki bija gatavi iesaistīties. Un tāpēc process virzījās uz priekšu. Kas mainījās, bija tas, ka visus pārsteidza eh, šo grupējumu vēlme atkal paķert ieročus un doties uz dienvidiem. Varbūt mums būtu bijis vajadzējis to paredzēt. Uh, Varbūt mums būtu vajadzējis to ņemt vērā jau tajā brīdī, kad šī procesa virzījām uz priekšu un kad gatavojām savu rīcību. Tur varbūt jums taisnība. Bet teikt, ka netika darīts nekas un ka bija kaut kāda nevēlēšanās no dalībvalstu puses kaut ko darīt kādu ietvaros, es domāju, būtu nepareizi attiecībā uz Lībijas gadījumu. Nē, valstis bija gatavs rīkoties. Par Lībiju tur mēs visi zinām, kas notika. ASV iegāja, tur pārējie savukārt aizvāca savus spēkus tādu. Bet Sīrijas gadījumā situācija ir tāda, ka ne jau tikai Eiropas Savienība ir nespējīga pieņemt kaut kādas lēmumus attiecībā uz militāro dimensiju. Visa starptautiskā sabiedrība nav spējīga šādu lēmumu pieņemt. Pastāv šaubas, domstarpības, pretrunas. Jūs visi spriedāt arī par šo lidojumu brīvo zonu, par šo humanitārās palīdzības koridoru. Par to tiek spriests visur. ANO, ASV, citās pasaules pusē nostūros. Un lēmums nav ticis pieņemts, jo būsim godīgi, tās ir tādas pavisam godīgas, atklātas debatas, tie ir ļoti sarežģīti lēmumi, kas mums jāpieņem. Uh, Un pat ja paskatāmies uz lēmumu, kas tika pieņemts pirmdien, jau tur redzam, ka šo lēmumu iespējams interpretēt divos dažādos veidos. Jau tas vien norāda uz to, ka tajā brīdī, kad mēs apspriežam Sīrijas jautājumu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Piesardzīgiem attiecībā uz to, kādu veidu lēmumus pieņemam, jo situācija ir sarežģīta, tā var tikt tulkota dažādi, tā mainās nemitīgi, burtiski no viena brīža uz nākamo. Es atvainojos, ka runāju tik ilgi priekšsādātāju. Herzlichen Dank! Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies jums, ģenerāls sekretārs, sekretār, ka esat palicis šeit un varējāt iesaistīties diskusijās. Bet, nu, jāsaka, šīs diskusijas, protams, nav vēl noslēgušās. Lai jums veiksmīga diena. Paldies! Kolēģi un kolēģi, wir kommen jetzt. Godātie kolēģi, līdz ar to nonākam pie nākamā darba kārtības punkta un tā ir elektroniskā balsošana. Elektroniskā balsošana par Andrikienas kundzes ziņojumu. Es ceru, ka man pašam ir mana balsošanas kartiņa līdzi. Jā. Jā, ir gan. Frau Andikrine, gibt es noch Bemerkungen zu dem? Nu, vai ir kādi komentāri jums, Andrikienas kundze, vēl par šo ziņojumu? Te prezident. Priekšādātā nē, komentāru man nav, mēs varam vienkārši turpināt balsot. Right. Lieliski, nu tad tā arī darīsim. Antrag 21. 21. grozījums. Par? Pret? Atturs? Pārbaudīsim elektroniski jāredz, kas te notiek. Lambsdorf kungs, tā ir jūsu problēma, tā nav manējā. To, ka komentārs no zāles, protams, nedzird. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 33 par 6 pret 4 atturējās. Pirmīt gan izskatījās drusku citādāk. Gomešas kundze no zāles sauc, ka nevarot nobalsiet. Nu, Lamsdora kunga lēmuma nav nekādas, nekādas varas šai gadījumā. Ir ļoti daudz par. Tālāk, 22. par. Pret. Aturs. Noradīts. 23. par. Pret atturs noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Nonākam pie piektā kompromisa grozījuma. Par, pret, atturs pieņemts. Sastais par, pret, atturs pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 40. par, pret, atturs pieņemts. 41. par, pret, atturs noraidīts. 7. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 8. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturs, 50. varēs par, pret, atturs, noraidīts. 51. par, pret, atturs, noraidīts. 52. 53. par, pret, atturs, pieņemts. 54. par, pret, atturs, pieņemts. 55. par, pret, atturs, pieņemts. 56. par, pret, atturs, noraidīts. 57. par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. Tātad 57. Beidzam balsot. Pieņemts tomēr 28 par 23 pret. Tālāk 60. par pret atturs noraidīts. 61. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par, 25 pret. 62 par. Pret. Atturs pieņemts. 9. kompromis grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Nonākam pie mutiskā otrā grozījuma par. Pret. Atturs pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 71. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 72. par, pret, atturs pieņemts. 73. atkrīt. 74. par, pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 12. grozījums par, 12. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Grūzījums noraidīts. 26 par 26 pret noraidīts. Lamsdor kungs, nu, jūsu balsī atkal nekā nekādas, eh, nekādas vara, jo jūs tik un tā bijat pret. 14 par Nē, atvainojiet, labo sev priekšā datās 13. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 14. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski 14. Noraidīts. Lamsdorkungs, atkal jūs balss neko nenozīmē. Tāpat 30 bija pret. Trešais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 19. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pirmais un otrais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais par pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Trešais. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturs pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Sastais grozījums par pret atturs noraidīts. Septītais grozījums par pret atturs pieņemts. Nu tad elektroniski par ziņojumu projektu kopumā grozītā versijā. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts ar 31 balsu par, 22 pret, 2 atturējās Lāmsdorkungs, par vai pret? Tad 32 balsis par Lāmsdorkungs par šo ziņojumu, 2 atturējās, 22 bija pret. Līdz ar to ziņojums ir pieņemts, apsveicam Andrekienas kundzi. Līdz ar to esam beigus, beiguši elektronisko balsošanu, nu nākam pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Lamsdoru kunga groz ziņojums, ieteikums padomē par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālo asambleju. Ja. Ja, ja. Fiorello, puoi riprendere, puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Lūdzu, Graf Lambsdorff. Oh, nu, beidzot, es varu ko teikt. Fantastiski. Priekšsēdētāji, bezgalīgs jums paldies par to, bet kāpēc šis bezdevīgais troksnis zālē? Tā kolēģi būtu tik laipni un uh, apsēstos vai arī pamestu šo zāli. Onorevole Lambdorf, prego, la parola. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Um... Ähm, Grāf Lambsdorf, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos īsumā paskaidrot, eh, kādā kontekstā tapis eh, šis ziņojums. Tas ir ieteikums padomai par ES prioritātēm, gatavojoties ANO ģenerāla asamblējai šī gada rudenī kā līdz šim. Šāds eh, ziņojums ir tapis sadarbībā un saziņā eh, ar eh, visām grupām. Priekšsēdētājs lūdz zālē kārtību un Grāslams darbs turpina. Tātad jau ilgāku laiku mums ir tāda labi izveidojusies sadarbība ar Eiropas ārējās darbības dienestu un jau vairākus gadus parlamenta delegācija ir Eh, apmeklējusi eh, ANO ģenerālo asambleju, un man ir bijis tas eh, gods vadīt sagatavošanas darba grupu. Tas, lūk, ir jau turpinājies vairākus gadus, bet, nu, laikam ritot prioritātes mainās, un rezolūcijas projektā, kuru piedāvāju jums, esam iekļāvuši, protams, to, par ko nu pat runājām proti vienošanos par starptautisko ieroču embargo, ko ANO apstiprināja pagājušajā gadā, tātad eh, pieskaramies arī šajai tēmai. Un mums svarīgi ir tas, kādu lomu spēlēs tieši Eiropas parlaments ANO kontekstā. Esam jau runājuši par divu ES valstu izdarībām, kas ir eh, pastāvīgās drošības padomas loceklis, un tā alaži ir bijusi sarežģīta tēma. Teksts ir sadalīts eh, vairākās daļās. Es kā eh, globāls eh, aģents globālās pārvaldības jautājumu, un pan Sierikungam ir taisnība, tie ir jautājumi, kas mums ir jārisina tādā ļoti fundamentālā, principiālā līmenī. Tālāk ir sadaļa par mieru un drošību, par cilvēktiesībām un par ilgspējīgu attīstību. Tas, lūk, ir ehm, tās jomas, kas ir no pārziņā. Un vakar no 108 grozījumiem, tāds bija mūsu saņemto grozījumu skaits, mēs spējām izdistilēt uh, deviņus kompromisa priekšlikumus. Un, nu, atkal, uh, tas viss tapa uh, kopīga darba rezultātā. Kopīgā darbā spējām vienoties par prioritātēm, kas ir kopīgas visām politiskajām grupām. Un ir viens grozījums, par kuru runājām īpaši Eh, un šis grozījums ir nedaudz pagrozīts salīdzinot ar pagājušo gadu. Runa ir par eh, Eiropas Savienībā ļoti nozīmīgu jautājumu, proti atbalsts eh, demokrātijai caur vēlēšanu novērotāju grupām. Zilās ķiveres ir ļoti svētīga lieta, bet viņi nezina, ko, ko darīt, kad ierodās šāda te es novērotāju grupa, ko, ko ar viņiem iesākt, vai sadarboties, vai uzticēties. Uh, un uh, mēs vēlējāmies šim jautājumam pievērsties uh, plašāk demokrātijas un vēlēšana sadaļā. Un vienam kolēģim bija ļoti labs ierosinājums, uh, par to mēs vakar runājām un attiecīgi grozījām attiecīgo tekstu, salīdzinot ar pagājušā gada versiju. Un tas viss Tā tad tiks iesniegts kā vienots uh, mutiskais grozījums rītdienas uh, sanāksmē. Un vēl par rītdienu runājot, esmu mēģinājis šo projektu piedāvāt tādā struktūrētā veidā. Ir tātad vairākas būtiskas tēmas, piemēram, vienošanās par uh, ieroču embargo. Uh, vairāki kolēģi runāja par offsetiem, tātad atkāpēm, kaut kādiem izņēmumiem šai, šai kārtībā, un ANO sanāksmē par to iespējams būs jārunā. Un tad vēl tradicionālais attīstības komitejas ir mm, viedoklis. Mēs nevēlētos, lai mēs pārāk izplūstu liekvārdībā pār Mm, no tūkstošgadus attīstības mērķiem, kas tagad pamazām pārvēršas par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Viņiem ir eh, savs pasākums, eh, savs atzinums, ko viņi gatavos. Un mēs, protams, pieņemsim zināšanai eh, šo ilgspējīgo attīstību un mūsu delegācija tiksies. Un vēl viens tāds no institucionālā viedokļa jaunums visā šajā procesā, un tas ir beidzamais, ko vēlos teikt, proti vēršanās pie padomes ar lūgumu, lai pēc ģenerāla asamblejas mēs vēlreiz satiktos un paskatītos, eh, kādas prioritātes eh, no izvirzītajām ir tikuši skatītas, eh, kādus panākumus esam guvuši un kur mēs neesam varbūt guvuši panākumus. Un ja tas noslēgtu šo kārtējo sadarbības ciklu tādā veidā, kas eh, ļautu nākotnē uzlabot parlamenta, padomes un ārējās darbības dienesta sadarbību. Man prieks par to, ka varam runāt par šiem jautājumiem, ANO jautājumiem veltītajā darba grupā, arī pēc vasaras brīvdienām. Bet tagad ar prieku atbildēšu uz jūsu komentāriem. Vārds delegātiem, Prēdes kungam. Jā, pirmkārt vēlos teikt paldies grāfam Lamsdorfam par viņa darba stilu. Viņš ir ļoti sekmīgi sadarbojies ar ēnu referentiem, un esmu priecīgs par vakar panāktajiem kompromisiem. Domāju, ka šie te kompromisa grozījumi viennozīmīgi uzlabo mūsu ieteikumu tekstu, kas adresēts padomēji. Šajos kompromisa grozījumos uh, tiek daudz pā, precīzāk, labāk izgaismot Eiropas Savienības nozīme un loma, un jo labāk tas, ka Eiropas Savienība vēlas un spēj izteikties vienā balsī. Ir arī tādas institucionāli tehniskas rekomendācijas, bet arī vairāk būtiski komentāri par aktuālām situācijām Sīrijā, Malī, un, protams, starptautiskai sabiedrībai šeit ir jārīkojas Teksts, ko pieņemām vakar, tagad ir paplašināts un runā arī par, eh, nu pat panākto vienošanos par eh, ieroču embargo. Un dalību valstis tagad ir eh, devuši zaļo gaismu šīs, šai jaunajā kārtībai ar 1. jūniju. Un Gomešas eh, kundzes grozījums. Gomešas kundze tātad aicina darīt mm, ko tādu, kas, kas nav pamatots pamatlīgumā. Nu, citiem vārdiem sakot, prasa neiespējamo. Un tāpat arī referents nav manu grozījumu numur 26 atbalstījis. Un nesenajā pagātnē šķiet esam bijuši liecinieki vairākiem gadījumiem, cik grūti ir panākt vienprātī, vienprātību kādā jautājumā. Bet tik un tā ir rasta iespēja, ka tie, kas tomēr var vienoties, iet uz priekšu. Un vairākus grozījumus, mūsuprāt, tomēr būtu bijis iespējams atbalstīt. Nu, žēl, ka, ka tas nav sanācis, piemēram, 87., 88., kur ir runa par cīņu ar anti, par antisemītismu. Tā tas būtu tekstā derējis. Bet, nu, ceru, ka rītdienas balsojums būs adekvāts. Paldies. Nākamais kolēģis. Muņis, paldies. Gribu pateikties kolēģim eh, Lamsdorfam par eh, šī teksta sagatavošanu. Un mm, tomēr mani māca zināmās frus, eh, frustrācija ņemot vērā e, šo dokumentu, jo, ja Briselē mēs nevaram piedāvāt vienot viedokli, kā tas varētu notikt Ņujorkā. Un gribu sacīt, ka ir kompromisa grozījumi, kas ir, um, kas ir piedāvāti, skār lielākoties tās vašas, kuras esam e, pauduši, un uh, Eiropas uh, lomu un atbalstu augstajai pārstāvēji, lai tā varētu piedāvāt vienotu dalību valstu nostāju drošības padomē citās struktūrās. Un, ņemot vērā transfer, eh, arī eh, dzimumu perspektīvas eh, transversālo lomu visos konfliktos un arī runājot par Sīrijas konfliktu. Un mēs lūdzam pētīt iespēju Eh, skatīt šeit iespēju par atbildību aizsargāt, par bēgļiem runājot un runājot par uh, eh, Sahelu un Malī un dalību mieru uzturēšanas misijās ir eh, šie jautājumi iekļaut. Tomēr ir dažas atšķirības starp liberāļiem un, un tautas partiju un sociālistiem. E, kas attiecas uz 74. E, gomesašu grozījumu ieroču mm, e, tirzniecības sakarā. Mēs aicinām lielāku caurskatāmību Mēs nevaram saprast, kā var būt parlamenta grupas, kas ir pret caurskatāmību ieroču tirzniecībā, kad mēs gatavamies skatīt līgumu par šo jautājumu. Tāpat runājot par 86, 98 Ramonovu Vilsa grozījumu, kas attiecas uz vardarbību pret cilvēktiesību aizstāvjiem, eh, žurnālistiem, LGBT un citām grupām. Ja to vēlaties eh, eh, pieminēt, to var pieminēt, es skaitā pirmajā punktā, Eiropas Savienībā mums ir mazāk ideoloģiska un konsekventāka nostātiecībā uz uh, univers cilvēktiesībām. Tālāk tiek Eh, lūgt cieņemt nostāju attiecībā uz eh, nāves soda atcelšanu pasaulē, un man nav skaidrs, kāpēc balsošanas listē ir negatīva atzīme pret eh, šo punktu. Vēl divi punkti pēdējie no manas puses pagājušajā gadā tika apstiprināti ieteikumi. ANO un G20 Ņemot vērā to, ka nav bijušas nekādas virzības šajā sakarā, esmu pārsteigts, ka referents ir pret. Un tāpat mēs apstiprinām klimata bēgļa jēdzienu un šajā reizē e, jautājums par klimata pārmaiņām ir svarīgs un saistošie mērķi, kas arī nav atbalstīts at, e, atbalstīt. Un tālāk lūdzu atbalstu manas grupas grozījumiem, kas e, pauž pilsoniskās sabiedrības bažas Eiropas Savienības darbības plānu, lai varētu uzraudzīt apvienoto nāciju konvenciju pret korupciju 2003. Eh, gadā, ko ir ratificējis Eiropas Savienība. Domāju, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls eh, gan Eiropā, gan manā valstī. Paldies! Grazie! Paldies! Gribu sacīt, ka varbūt eh, sociāldemokrātiem ir eh, savādāka numerācija, jo tad, kad 96. jūs pieminat homoseksuāļus, es redzu apkārtējo vidi, kad jūs runājat par 76. un arī 76. atšķirās. Eh, vārdu sakot, mana numerācija un jūsu numerācija atšķirās. Citādi mums var rasties problēmas balsojumā. Un visbeidzot, Vatsona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlos eh, suminēt eh, grāfu Lamsdorfu par lieliski paveiktu darbu, par brīnišķīgi sagatavotu ziņojumu, un mēs tik tiešām varam būt laimīgi cilvēki par to, ka mums ir tik apzinīgs un uh, godprātīgs kolēģis. Uh, uh, un, uh, Es, ja atļausit, eh, vēlos vērst kolēģi uzmanību uz grozījumu, eh, kas ir vairāko partiju atbalstīts. Tas ir grozījums, kas eh, aicina apsvērt iespēju izveidot parlamentāru asamblēju um, ANO kaut kādu ANO līmeņu jautājumu skatīšanai. Nu, šis grozījums ir ļoti tā konservatīvi piesardzīgi noformulēts. Mēs, eh, mūsu mērķis ir no sākuma panākt maksimāli plašu atbalstu, mēs nepiedāvājam neko konkrētu un tūlītēji, mēs aicinām apsvērt domu par to, ka varbūt darētu izveidot parlamentāru asamblēju uh, eh, ANO uh, paspārnē, uh, nu, kas ir tāda struktūra, ko, ko mūsu diplomātiskās rociņas uh, nav spējuši aizsniegt, un šis nacionālā līmeņa skatījums eh, nav guvis mm, pelnīto ietekmi, un eh, Pāteringa kungs eh, ir liecinieks tam, kā parlamenta ietekme ir attīstījusies. Ļoti labi zina, kāds ir, kāds ir šis te ģēnija dzirksts, ko parlaments spēja dot kādas citas politiskas struktūras eh, darbībā. Parlamenti ir unikāli. Mēs esam unikāla Eh, struktūra, eh, jo apvienojam cilvēkus, eh, kas pārstāv ne tikai kaut kādas savas geogrāfiskas izcelsmes vietas diktētas intereses, bet arī meklē kopīgo, meklē kopīgu labumu. Tieši tāpēc ir jo priecīgi, jo labi, ka ir da daudzu partiju atbalsts šim grozījumam. Un, un Tānaka kungs vai Dārtmuts, eh, protams, eh, spļaudīsies eh, savās auspintēs par iedomājoties vien, ka ANO paspārnē varētu būt kaut kāda parlamentāra asambleja nacionālisti nelaimīgie. Bet, nu, daudzas partijas ir atbalstījušas šo grozījumu un aicinu kolēģis to arī ņemt vērā. Tānaka kungs vēlas ko teikt pretēji jūsu teiktajam Grehema kungs. Uh, Eh, es esmu visnotaļ mērēni noskaņots eh, cilvēks un mm, nemaz neesmu sašutumā eh, par šādu grozījumu. Un šo, šīs nedēļas sākumā atcerēsimies reaģēja uz šādu ierosinājumu un norādīja, ka nu, tas nozīmē vērā ņemamas resursu implikācijas, citiem vārdiem sakot, izdevums. Un otrām kārtām ņemot vērā to, ka 50% vai pat vairāk ANO dalībvalstis nav parlamentāras demokrātijas, šādai parlamentārai asamblējai, nu, būtu ierobežota jēga. Nu, tad, un trešām kārtām, nu, prātīgi ar eh, šādu vēlmi paušanu. Uh, Un uh, tie parlamentārieši, kas tur ierasties, ieradīsies, uh, skatieties, ka viņi vēl aktīvāk un sparīgāk neaizstāv savas nacionālās intereses nekā varbūt viens otrs šobrīd. Tā kā, nu, padomājiet labi, vai tiešām jūs to vēlties. Es uh, nelokāmi ticu demokrātijai, un, lai cik jums tas dīvaini vai nepieņemami šķistu, es šo institīvu viennozīmīgi atbalstu. Dārtmuta kungs vēlas ko teikt. Es teikšu tikai to, ka šajā kontekstā mans patriotisms. Lūdzu, ņemiet vērā, es saku patriotisms, nevis nacionālisms. Izpaužas kā nelokāma, viennozīmīga uh, iestāšanās par to, ka apvienotās karalistes pastāvīgā, pastāvīgais sēdeklis drošības padome, lai tas uz mūžīgiem, mūžīgiem laikiem paliktu mūsu rokās, neskatoties uz to, kā visādas e, rociņas mēģina to graust un mazināt. Un liberāla demokrāti vēlēšanu laikā uh, Nu, protams, eh, var skandināt par to, ka Britu pozīcija ir tāda un šitāda, bet eh, es esmu savas valsts patriots. Paldies! Ļoti nepārprotams, eh, po, nepārprotam pozīcija. Pasakties, es ne uz mirkli neapšaubu Lorda Dārtmuta patriotismu, bet uh, šī jūsu suverēnā sēdekļa drupināšana turpinās, gribat jūs to vai negribat. Uh, un uh, šī procesa nosaukums ir Eiropas Savienība, un Eiropas Savienība arī gūst balsi drošības padomē, un jūs lietojāt šo poetisko vārdu sacrosanct, uh, svētu neaizskaramu. Nu, tas tā nedaudz dīvainī. Mēs dzīvojam sekulārā demokrātijā, un jūs šeit šādus eh, reliģiskus terminus bārstāt. Nu, tas man liek izturēties pret jūs teikto ar zināmām bažām tomēr. Bet, ja runājam par šo grozījumu, eh, neapšaubāmi ir tas, ka īstajā brīdī, īstajā laikā būs nepieciešama, agri vai vēl nepieciešama būtiska pastāvīgās drošības padomas uh, pārbūvu un rekonstrukciju, un kaut arī P5, apvienotā karalista tajā skaitā, eh, nav par to sajūsmā, maigi izsakoties, tas ir nenovēršams eh, process. Un eh, par, par numerāciju, nu, es sargētos šeit kaut ko grozīt, kaut ko mainīt. Mani samulsināja šie, šie jūsu nosauktie cipari, varbūt uh, tulki kaut ko tur sajauca. Uh, saka grāfs Lamsdorfs. Bet par parlamentāro asamblēju. Nu, šī diskusija atkārtojas ik gadu. šeit tik tiešām ļoti nopietni, ļoti pamatīgi ir jāpārdomā visas iespējamās praktiskās sekas. Un tie ir tādas uh, konceptuāli filozofiskās sekas. Uh, kādas ir ANO dalībvalstis? Ir ANO harta, Uh, ANO atbilstoši savai hartai ir uh, valstu organizācija. Un nav nekā šai hartā neviena paša vārda, kas liektu dalību valstīm savās delegācijās iekļaut arī parlamentu pārstāvis. To dara neviena viena valsts, sūtīdama ne tikai savu ārlietu ministru, bet arī savus parlamentāriešus delegācijā uz ģenerāla asamblēju. Valsts ir tiesīgas to darīt. Tā nav nekāda problēma. Otram kārtām. Uh, Eh, domājot par starpparlamentāro eh, savienību, eh, tas ir smagnēja globāla institūcija, kas ehm, apkopo parlamentu intereses, un tā ir cieši saistīta ar ANO, ar, no, ir novērotāja status un negribētās, lai šeit veidotos kāda procesa dubultošanās. Visbeidzot, par hartu. Tātad Kāds, kāds varētu, kādā statusā varētu šeit eh, šī asamblēja darboties, kā novērotājs vai arī kā eh, ģenerāla asamblēja pakļauts orgāns? Tātad viņu šis te juridiskais status parlamentāriešiem eh, būtu būtiski zemāks nekā tiem profesionālajiem diplomātiem un valdību pārstāvjiem, kas tur sēž. Tā kā aicinu to ņemt vērā, vērtējot, atbalstīt vai neatbalstīt šo iniciatīvu. Jautājums par resursiem. Nu, jā, par to nesam pārāk daudz uh, runājuši, bet galvenais ir tas, ka būtisks uh, ANO dalībvalstu skaits nu, ir tālu no demokrātijas. Mēs mānītu paši sevi un tā teikt tiešātu paši sev kājā, ja ar šādu nepārdomātu institīvu mm, mēs eh, nonāktu pie kādām nevēlamām sekām. Bet padomājiet, ko tas nozīmē, piemēram, uh, kāds varētu būt šis rezultāts, ka mēs tiktos ar demokrātiski ievēlētiem Ziemeļkorejas, Ķīnas, uh, Kubas uh, pārstāvjiem. Nu, pagaidām tas ir tikai sapnis. Bet pagaidām šāda mm, nepārdomāta parlamentārās asamblējas ideja man šķiet apšaubāma. Šeit ir skaidri pateikts, ka mēs tātad vēlamies, lai tāda tiktu izveidot, bet, nu, ko darīt ar šo institīvu? Vai eh, jā, norādīt, ka man būs mīnusiņš balso, balsotāju sarakstā? Es drīzāk uzskatu, ka spēcinot starp parlamentāro savienību drīzāk ir efektīvāks uh, risinājums parlamentārās eh, pozīcijas nostiprināšanā ANO. Uh, Tā kā, nu, ar cerībām raugos uz rītdienas balsojumu un uh, paļaujos uz kolēģu atbalstu un uh, labo gribu arī turpmāk. Paldies! Paldies, turpinām. Tā, uh, šo jautājumu mums darētu paveikt nevēlāk kā 11.30, kad mums pievienosies Serbijas premjers Ivika Dačičs. Tagad uh, aicināšu izteikties Maiklu Gālera, kas vadīja ES vēlēšanu novērotāju misiju Pakistānā māja sākumā, kā arī Ričārdu Hauārdu, kas vadīja parlamentāro delegāciju mm, uh, turpat. Vēlēšanas Pakistānā notika 11. maijā. Tas bija vēsturisks notikums, jo pirmo reizi kopš 47. Uh, gada uh, varu ir ieguvusi civila vara Uh, civili spēki. Un uh, šīs vēlēšanas lielākoties uh, bija brīvas, vēlētāju aktivitāte bija 60%, kas ir lielākais cipars kopš 70. gada. Un tā tad nekavējoties došu vārdu Galera kungam, lūdzu informējiet mūs par to, kā jums gāja Pakistānā. Paldies, dārgie kolēģi! Gribētu nosaukt dažus skaitļus faktus vispirms. Eh, es pāriešu uz eh, angļu valodu. Izklāstīšu, kā 2. jūlija nedēļā būs gala ziņojuma prezentācija pār šo notikumu. Mums 26 eh, darba grupas strādās, 46 novērotāji īsā termiņā. ar uz vietas diplomātiem un parlamenta delegāciju. Kopumā ap 140 eh, kopā parlamenta delegācija valdīja Ričards Hovits un Jan Cella. Un to var pateikt par ilga termiņa novērošanu. 46,2 Millionen Wähler zur Wahl gegangen. Tālāk 46,2 miljoni cilvēku piedalījās vēlēšanās, 55% kopā piedalījās salīdzinājumā ar 44% pirms pieciem gadiem, kāda bija 45,2. Tā tad ir vērojams zināms progress. In der größten Provinz Punjab waren es 60 Prozent. Un ir salīdzinot par štatiem 62%, um, 45 Pešavārā, 43% un fed, federāli administratīvajos apgabalos 26%. Diemžēl vēlēšana dienā notika vardarbīgāk, tā 64 cilvēki bija gājuši bojā. Tāpat citi <clears throat> vardarbīgi pasākumi, kas nebija tieši saistīti ar vēlēšanām. Uh, Un atsevišķi skaitļi vēl, un atsevišķi fakti vēl ir jāpārbauda, jo apgabalos, kur kur kandidāts tika ievēlēts, kuri būtu uzvarējuši citā apgabalā. Vēl 29 vietas nav piešķirtas. Lielākā galvenais uzvarētājs ir PNLM partija Un no 272 vietām, kas tiek um, piešķirtas sadali, eh, tiešajās vēlēšanās. Tautas partija zaudējusi tikai ar 31%. Partei PTI 28 sice. Tāpat eh, reģionālās partijas Karačī kas ir bijušas tradicionāli stipras, tā ir, piemēram, saņēmusi 18 vietas. Tālāk Islāma partija Džamada e, ir ieguvusi 10 vietas, pārējās partijas ir ieguvušas mazāk nekā 10 vietas. Nacionālā partija, kas bija un bijusi valdības partija, ir tikai vienu vietu ieguvusi. Tālāk līdz par termiņiem runājot līdz 20. jūnijam process turpināsies, vēl aizvien septiņas eh, vietas ir jāpiešķir Nacionālajā parlamentā un jūnijā sanāk kopā vēlētāji. Uz 3. jūniju varētu tikt ievēlēts premjers. Visdrīzāk tas būs Novās šerīfs. Un tālāk es pāriešu pie konstatējumiem, lai nenovirzītos. Mēs esam izvērtējuši vēlēšanu procesu uzskatījuši to par konkurētspējīgu, uzlabotu, neraugoties uz to vardarbību un atsevišķiem procedurāliem trūkumiem. Atsevišķos gadījumos mēs varētu norādīt eh, demo, demokratizācijas procesu, un tas viss notiek neraugoties uz uzbrukumiem dažādās valstīs. Karačī, piemēram, Belučistānā eh, praktiski nēsošu vardarbību lielākajā Pendžabas eh, provincē, kur mm, piedalīšanās vēlēšanās bija praktiski vislielākā. Tāpat īpašs punkts par to, ka Pakistānas talibi principā bija apgalvojuši, ka vēlēšanas ir anti-islamiskas un tajās nav jāpiedalās. Bet no dalības pieauguma no 44 uz 55 procentiem, mēs varam secināt, ka šādu ekstrēmistisku pieeju iedzīvotāji neatbalstīja. Viena no šī partijām tiek uzskatīta par laicīgu, un arī šeit talibi paziņoja, ka viņi vērsīsies pret šiem kandidātiem un partijām. kur arī nebija. Iespēju visu organizēt kā iecerēts. Tomēr Eh, Salīdzinājumā ar 2008. gada vēlēšanām mēs eh, redzam, ka ir situācija uzlabojusies, valsts kļuvusi demokrātiskāka un eh, vēlēšana novērošanu misija atzīmē dažādu vēlēšanu aktivitāšu pieaugumu valsts daļās, kā arī vēlēšana no, noriti neraugoties uz um, Eh, vardarbības aktīm. Šoreiz jāatzīmē, ka Belučistānā eh, kur izskanēja īpaši drauda pret Beluči, eh, kuri nav, kuri ir separātisti, bet nav islāmisti, pret tiem izskanēja draudi. Tālāk aizvien vairāk sievietes ir reģistrētas kā balsotājs, kā arī e, pieaug sieviešu kan, e, kandidātu, un ne tikai vēlēšanu skaits. Ir jānorāda, ka Pakistānā sievietes un vīrieši balso atsevišķi atsevišķās telpās, ja tas notiek vienā iecirknī vai dažādos iecirkņos. Sieviešu politiskā dalība tomēr ir ierobežota tikai 3,5% kandidātu vispārīgiem vietām, un lai gan 86 miljoni vēlētāji reģistrēti, tomēr ta, par 11 miljoniem mazāk sieviešu nekā vīriešu. Šis jautājums vēl būtu jāsakārto, un tie, kuri. Lai paskaidrotu cīkāk, sievietēm ir 60 atsevišķi rezervētas vietas un 10 vietas nemusulmaņiem. Sistēma ir tāda, ka tad, kad. Two seats Vietu skaits ir eh, noteikts un atbilstoši partiju rezultātiem, pēc tam proporcionāli eh, sieviešu vietas tiek piešķirtas partijām. Piemēram, ja partija ir 37% vietu, tad viņi saņem 37% no šīm rezervētajām vietām jaunums salīdzinājumā ar iepriekšējām vēlēšanām ir tas, ka Pakistāna ir ratificējusi apvienoto nāciju konvenciju par pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Tas nozīmē, ka mums kā novērošanas misijai mēs varējām pieprasīt šo notiekumu īstenošanu attiecībā uz prasībām kandidātiem, un mēs varējām redzēt notikuma attīstību, kas nebija tik labi redzama pagājušajā reizē 2008. gadā, kad tika piemēroti konstitūcijas noteikumi attiecībā uz kandidā, prasībām kandidātiem tur bija. Uh, objektīvāki subjekt, un subjektīvāki jautājumi no subjektīvākajiem prasība bija būt par labu musulmani, lai varētu reģistrēt kandidātu balsojumam. Un e, kopienu vecākajiem vajadzēja pārbaudīt šos kandidātus, un šeit tika pieņemt atsevišķi savādi lēmumi. Tomēr uh, atsevišķos gadījumos šie vecāko lēmumi e, tika atcelti tiesas kārtībā. Tālāk e, atsevišķi mehānismi tiek ievēroti un ieviesti šīm vēlēšanām, piemēram, pagājušā gadā galvenais vēlēšana komisijas priekšsēdētājs to tiešā veidā iecēla prezidents. Un mēs pagājušā reizē nācām klājā ar savu ieteikumu, kad vienbalsīgi tika panākts eh, starp partiju nolīgums šīs amatpersonas iecelšanai. Domājams, ka tas eh, uzlabo procesa ticamību, lai vēlēšanu komisija atrastos pāri, stāvētu pāri partiju cīņām. Un domāju, ka tas varēja tikt sasniegts pateicoties eh, konsensuālai uh, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju iecelšanai to vajadzētu atzīmēt. Gālēr kungs saka priekšsēdētājs, eh, jūs varētu eh, tuvi, tuvoties noslēgumam. Other, eh, uh, the... Ir vēl citi jautājumi, kas ir uzlabojušies gan pilnībā mūs neapmierinot, piemēram, uh, spēlētāju loma ir bijusi ļoti caurskatām šoreiz, un izskanēja tāda apgalvojumi, ka par pagājušo reizi, ka um, kopumā prese bija brīva salīdzinājumā ar pagājušo reizi brīvāka, lai gan tas nenozīmē, ka uh, vienlīdzīgi tika atspoguļotas visas partijas. Mēs to varējām redzēt uh, kā visos valsts eh, mēdījos visvairāk tika atspoguļotas PMLN un opozīcijas partijas, un tad nāca pakāpeniski citas. Tāpēc nebija visai vienlīdzīgi spēles noteikumi eh, mēdījos, tomēr nebija tas valdības ietekmes dēļ, bet dažādu mēdīju īpašnieku vai organizatoru izvēles dēļ. Un vēl jānorāda, ka viena no minoritāšu grupām tiek diskriminēta lai, un nevar reģistrēties atsevišķā vēlēšanu listē, kas nozīmē uh, ka lielākā daļa no šīs kopienas pārstāv tiek praktiski boikotēta, un šis jautājums netika skatīts. No manas puses tas ir viss, un, ja vēlaties zināt, eh, tad varu izklāstīt detalizētā Hauvita kungs. How? Is that not where? Shall I move up? This is going to confuse everybody. Democracy. Demokrātija, protams, Ei Eiropā ir ļoti perfekta un lieliski organizēta, un tieši tāpēc <laughs> mēs varam to tad līdz pielīdzināt Palestīnai, ne? Nu, tas tāds jociņš. Nu, pirmām kārtām piektīšu Gālērkungam. kungam Eh, ka 2000, salīdzinot ar 2008. gadu ir uzlabojumi. Viņš toreiz tur bija un viņš ļoti labi atminas, kāda ir starpība starp šīm vēlēšanām. Un tam piekrita arī pārējie deputāti, tāpēc liels paldies arī par viņu organizēto darbu. Paldies Benjana kungam, Sāles kungam un citiem deputātiem, kas piedalījās delegācijā un nāca brauc mums līdz. Tā bija pirmā reize kopš pilsoņu kara. Ir ārkārtīgi svarīgi teikt, ka tikai tad, kad bruņoto spēku vadītājs Pakistānā desmit dienas pirms vēlēšanām nāca klajā ar runu, ka militārie spēki neiejauksies un tās būs demokrātiskas vēlēšanas. Tikai tad vienkārši iedzīvotāji laukos beidzot tam noticēja. Un es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties, ka tā ir valsts, kurā demokrātija ir joprojām ļoti trausla. Bet šīs vēlēšanas tāpat laikā ir parādījušas skaidru solus priekšu. Viss un ir tikuši pār daudzām grūtībām, kas attiec uz vardarbību. Uh, Mums bija par to diskusijas, kā labāk attēlot to. Nu, protams, ka vardarbība pat par sevi bija briesmīga. Nu, tas ir jāatzīst. Un pilnīgi skaidrs, ka Pakistānas talibi vērsās tieši uz, pret trijām partijām šai partijā, un tas, protams, ietekmēja arī vēlēšanu rezultātus. Mēs kā novērotāji nedrīkstam to ignorēt. Bija viens eh, tāds ļoti bēdīgs gadījums, ka viens no partijas vadītājiem eh, tika aplēns, viņa aplēns ar, ar ieročiem un tā, un pēc tam tur bija bumbu, spridzināšanas uzbrukums un tā tālāk pret viņu partijas kolēģiem. Un svarīgi to visu atcerēties arī tajā brīdī, kad runājam par šīm vēlēšanām, bet paņemot to visu marā, tomēr jāsaka, vēlēšanās bija ļoti augsta vēlētāju aktivitāte. Un tas nozīmē, ka iedzīvotāji vēlas vērsties pret visam šim vardarbiem. Galerkungs jums nosauc skaitļus, bet tas nozīmē, ka viņi tomēr piedalījās arī KPK un Beleģistānā kur šie uzbrukumi bija ārkārtīgi daudz, tik un tā iedzīvotāji atteicās iebiedēties un devās vēlēt tie, to, ko gribu teikt šeit, Eiropas parlamenta klausītājiem, ka ja mēs lasītu tikai Eiropas plašiņas līdzakļu teikto par vardarbību, tad neiegūtu pareizo ainu. Mēs bijām tur, es biju Punģabā, un tur bija ļoti laba atmosfēra, draudzīga atmosfēra, visi vēlējās piedalīties vēlēšanās, arī partiju aktīvisti eh, līdzdarbojās entuziastiski, viņi ļoti draudzīgi izturējās pret visiem, cik mums to izdevās novērtot. Un tā ir pirmā reize, tas ir šī, es esmu 11. novērtošanas Eh, misijā, un, un bija viena apsūdzība, kad bija runa par vil, vil, ne, krāpnieciski aiz, aizpildītajiem eh, biļeteniem, bet tas viss tika atbilstīgi atrisināts. Un, protams, ka arī Krači reģionā bija problēmas. Tas pats fakts vien, ka vēlēšana komisēja varēja organizēt balsu pārskatīšanu, jau, manuprāt, ir laba zīme. Es demokrātiju uzskatu kā tādu, kas izpauž vislabāk vietējā līmenī. Un tāpēc mēs klausījāmies šajās diskusijās un bija atjaunotas šīs vietējās pašvaldības veidotas saiknes starp politiķiem un iedzīvotājiem. Un tas, manuprāt, ir tas demokrātijas aspekts, ko mums no Eiropas vajadzētu atbalstīt visvairāk arī tālākajā periodā. Nu, tā kā mums nav pārāk daudz laika, tad izteikšu vēl divas tādas piezīmes. Ja runāsim par tādām plašākām sekām, ko šīs vēlēšanas varētu radīt, nu pilnīgi noteikti tas ir, tā ir liecība par valsts stabilitāti, kas stiprinās. Un tieši tāpēc drošības un citu iemeslu dēļ tas ir svarīgs solis, tā ir strateģiski svarīga valsts tirzniecības ziņā, tā ir ietekma uz visu reģionu. Un tā salīdzinoši ir arī diezgan stabila, īpaši ņem vērā šos vēlēšanu rezultātus. Nekad neesmu piedzīvojis tādu sistēmu, kur, piemēram, ir iespējams uh, paņemt mobilo telefonu, ievadīt tur savu vēlēšanu reģistrācijas kodu un noskaidrot, kur ir jūsu vēlēšana iecirknis. Un tā tas bija. 40 miljonu iedzīvotāju mobilajos telefonos bija meklējuši vēlēšanas iecirkņus, to, to liecina statistika. Nu, tā tiešām ir lieliska sistēma, man ir tā, mums vajadzētu varbūt pat mācīties no viņiem. To varētu izmantot arī mēs. Nu, protams, bija arī tāda bēdīgi E, notikumi, kur, piemēram, viens no runātājiem nokrita no platformas un tika ievietots slimnīcā kampaņas pēdējās dienās, bet tad, lūk, Islamabadā savukārt bija vēlēšana marš, kas viņus atbalstīja, un tad bija video ziņa no slimnīcas, un tas tiešām bija tāds dramatisks un aizkustinošs mirklis kampaņa laika, kampaņas laikā. E, bija arī preses konferencē, Tur mums uzdeva jautājumus par Pakistanas iespējo pievienošanos e, vispārīgo preferenču sistēmai. Uh, un vai vēlēšanas varētu veicināt šādu soli. Nu, protams, mums bija jāsako līdz rīcības kodekstam, ko ievēro vēlēšana novērošanas misijas dalībnieki, un tāpēc mēs nevarējām komentēt šo jautājumu, bet šādu jautājumu saņēmām, un to gribu tāpēc jums atstāstīt. Nu, protams, tāpat arī tā bija milzīga privilīģija mums piedalīties šai darbā, vērot vēlēšanas Pakistānā. Tiešām izbaudīja katru mirkli, tas bija tāda pozitīva, pozitīvā atmosfērā norisinājies pasākums, un gribu vēlreiz teikt visiem, kas bija mūsu delegācijā, paldies arī pārējiem Eiropas parlamenta delegāciju vadītājiem, kas, eh, dalībniekiem, kas spēlē ļoti pozitīvu lomu. Paldies, Kavit kungam, turpina priekšādātājs. Sarakstā tālāk Tanaka kungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji no pirmām kārtām gribu tiešām teikt siltu paldies gan Maiklam Gāleram, kas šo, šādu misiju vadīja jau otro reizi, gan arī e, manam laboristu kolēģim Kavita kungam, kas runāja tik aizkustinoši. Un es gribu teikt, ka tiešām lieliski, ka varējām šādu misiju organizēt, jo nebūtu bijis e, nu, pieņemams, ka neskatoties uz riskiem un vardarbības iespējām, mēs nebūtu tomēr devušies šajā misijā. Jo, protams, vienmēr ir tāda ekstrēmisti, kas netic fundamentālajiem demokrātijas procesiem un e, demokrātiskām tiesībām mainīt valdību ar vēlēšanu palīdzību. Un es ceru, ka drošības apstākļi tomēr bija pietiekami visi procesa gaitā, un tā tas vismaz man šķiet, un man tiešām prieks, ka tas notika, viss šis process notika demokrātiskā veidā, bez militāras iejaukšanās. Un tas, manuprāt, liecina par labu tālākām izredzēm uz mieru un demokrātiju šajā reģionā. Nu, tagad es pieņemu, ka process ir noslēdzies, un jūs varat atbildēt uz šo politiskāko jautājumu attiecībā uz jauno, attiecībā uz jauno valdību Pakistānā, kas, protams, mūs ārkārtīgi interesē. Tiek teikts, ka jaunais premjērs eh, Šarifs esot mācījies no savām, no savām kļūdām, no pieredzes toreiz, kad viņu ie, ievērē, ievēlēja mušrafa laikā, kad viņš tad kandidēja vēlēšanās. Un tad es tomēr gribētu vaicāt, kāds ir iespējams, un nu atcerēsimies, ka esmu liels Indijas draugs, eh, ka viņš ir nācis klē ar virkni paziņojumiem, kur tiek runāts par to, ka jāturpina tuvināšanās ar Indiju, ar īpaši Kašmirs konflikta jautājumā, tātad ceļot tiltus, kas ļautu pārvarēt spriedzi, kas pastāv pēc Mumbais notikumiem. Un tāpat laikā viņš piemin, ka vēlas runāt arī ar Pakistānas talibaniem, ar mērenajiem talibaniem. Tad kā tad iespējams šīs divas lietas vispār apvienot vienā, vai tā ir tikai tāda vēlēšana retorika kampaņas laikā? Ja jūs domājat, ka būs arī tāda reāla virzība abos šajos virzienos, uh, nu, iesaistot šos talibana grupējumus, kas varbūt ir tādi saprātīgāki, tāpat laikā ceļot tilts pār nesaprašanos ar Indijas dienvidiem. Tāpat arī saņemu ēpastus no Pakistānas diasporas Londonā, kas ir arī piedzīvojuši, piemēram, vēr, dažādu veidā vēršanos pret kristiešiem un hindu, vai viņa valdīšanas laikā, tad varbūt būs kaut kāda labāka attieksme pret minoritātēm. Kādas ir jūsu domas? Paldies, Tana kungs. Nu tad divas minūtes referentam, lai varētu sniegt atbildi. Nu, pirmām kārtām Galer kungs saka, mandāti ietvaros, protams, es gribu izteikt arī tādu gala piezīmi eh, ka pēc gala ziņojuma sagatavošanas un rekomendāciju izstrādāšanas Eiropas Savienībai jāsagatavo pas, tālāku pasākumu programmu, kas ļautu sadarboties ar jaunajām varas struktūrām šo jauno parlamentu uh, Uh, vēlēšana komisija un tā tālāk. Lai varētu turpināt darbu pie, pie pasākumu īstenošanas, tas būs ļoti izšķirīgi svarīgi. Sadarbību turpināt, kas tika aizsākta pēdējo piecu gadu laikā. Politiskā griba pastāv, tās ir jāizmanto. Domāju, ka tas no mūsu puses arī varētu būt tāds liederīgs ieguldījums valsts stabilizēšanas veicināšanā, un kas savukārt attiec uz citiem punktiem, jā, uh, pēc vēlēšanām, kad noskaidrojās, ka Šarifs kļūs par premjerministru, viņš pat uzaicināja uh, Um, apmeklēt Indijas premjeru um, viņa inaugurācijas. Nezinu, vai viņš ieradīsies, bet es domāju, tas tāds labs žests attiecībā arī, piemēram, uz Afganistānas situāciju. Viņš teica, ka uzstās, lai ASV viņš droši vien domāja starptautisko aliansi un sabiedrotos, um, mudinās viņus atsaukt savus spēkus. Nu, Nu, ja tas tā būtu, tad tas arī mums būtu ļoti palīdzīgi, ņemot, tas mums būtu daudz ērtāk atsaukt savus spēkus, tas būtu arī lētāk nenoliedzami. Kas attiecas uz minoritātēm, uh, Premjerministrs ievierdies priekšādātās runātā pār, vai man netik dots divas minūtes, saka Kālerkungs. Nu tā tad, domāju, ka redzēsim, kā tas viss tālāk risināsies. Havitkungs, lūdzu. Es redzu, laika mums nemaz nav. Es neko nezināju, Tāne kungs, par šāda veida apsūdzību attiecībā uz kristiešu un hindu reliģiskajām minoritātēm, bet kas man šķita interesanti, zinot Šarifu pirms vēlēšanām, viņš eh, bija, viņam bija intervija ar Indijas žurnālistu, kur tika izteikta kritika uh, no viņa pašu partijas pārstāvju puses, bet tas drīzāk tāds simbolisks sods šeit tuvināšanās procesam ar Indiju. Manuprāt, tā tāda cerīga zīme, un kas attiec uz Pakistānas talibiem, tad jā, tiek runāts, ka. Uh, Ja iepriekšējā valstī šī elementa, iepriekšējā struktūrā šie elementi tika attēlot vienkārši kā krimināla struktūras, tad, uh, nu, Un, protams, ka bija arī zinām uzbrukumi, kas bija tik organizēti, kas mums jānosod, bet jāatzīmē, jāatzīmē, un tādi, eh, tādas liecības arī pastāv, ka Pakistānas talibiem ir kaut kāda saiknes ar Afganistānas talibiem. Uh, Un, protams, ka Afganistānā visa starptautiskā sabiedrība saka, mums ir jārunā ar talbiem, jāīsteno sarunas, lai cik sarežģīti tas arī nebūtu, lai mēģinātu viņus ieslēgt šai politiskajā risinājumā. Un es domāju, ka viņš izsakās līdz ar to tādā pašā, um, nu, garā. Labi, tad tas arī viss, tad es neturpināšu vairs. Labi, nekāda problēma. Yes, Jā, uzņemsim premjerministru. Godātie kolēģi, turpina priekšādātājs dāmas un kungi, atsāksim sanāksmi. Nu, lūk, devītais darba kārtības punkts. Priecājos mūsu vidū sveikt Serbijas ministru. Šeit ir blakus mans kolēģis Kukan kungs, kas ir delegācijas um, vadītājs, un Serbijas ministrs Ivika Dačičs, kas, um, nu, runās ar mums par ES un Serbijas attiecību stāvokli. Kopš iepriekšējās eh, mūsu diskusijas janvārī esam piedzīvojuši notikumu virzību uz priekšu, panākt vienošanās ar Kosovu, tas tiešām ir sasniegums. Tāpat arī nesenā vienošanās par īstenošanas plānu. Apsveicu jūs ar jūsu personīgo apņemību un entuziastu uh, jo tālāka nolīguma īstenošana, protams, ir ļoti svarīga, lai šo, izmantot šo pozitīvo mirkli. Tāpat arī atzinīgi vērtējam jūsu valdības centienus, lai nodrošinātu Serbijai vietu Eiropas Savienībā. Pēdējos pāris mēnešos esam redzējuši ļoti būtiskus soļus uz priekšu korupcijas apkarošanā, piemēram. Tas ir svarīgi, tas ir tikpat svarīgi, kā arī tiesiskuma jomas stiprināšana, cīņa pret noziedzību un organizēto noziedzību, cīņa par cilvēktiesību ierobežu, eh, ievērošanu un pamatbrīvību ievērošanu, un tagad ar nepacietību gaidam arī padomus tikšanos jūnijā. Esam pārliecināti, ka dalība valsts izvērstēs progresu, kas gūts jūsu valstī, sapratīs gūtos rezultātus tieši tādā pašā mērā kā mēs. Domāju, ka šī nostāja, ko esat ies, ieņēmuši attiecībā uz jau gūtajiem panākumiem, pa visus mūs noliek uz pareizā ceļa Mēs zinām, cik ārkārtīgi grūti ir šādi pasākumi, ir tik daudz emocionāli un politiski un vēsturiski un kulturāli svarīgi jautājumi, kas jāatrisina. Un domāju, ka, protams, ka tie katram jūsu nācijā ir tūp pie sirds. Bet, nu, tomēr, lūk, skaidri redzam no notikumiem, ka ir jūsu valstī ceļš uz Eiropu, un man tagad būs ārkārtīgi interesanti dzirdēt jūsu skaidrojumus. Premjerministra, jums vārds. Poštovani gospodine Brok, poštovane da... Dārgais Broka kungs, dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, no sirds pasakos par uzaicinājumu būt jūsu vidū un uzrunāt Eiropas parlamentāru lietu komiteju. Iesākumā ļaujiet man paust gandarījumu par nesen pieņemto parlamenta rezolūciju par Serbijas eiro integrācijas gaitu. Tā tika pieņemta 18. aprīlī, kurā adekvāti tiek eh, atspoguļots, eh, atspoguļot šī brīža situācija Serbijā. Mūsu eh, valdība ir no tādu jaunu elpu guvusi, jaunu vēju mūsu burās ceļā uz Eiropu. Serbija ir spērusi platus soļus Eiropeiskas nākotnes nodrošināšanā esam maksimāli ņēmuši vērā pagājušā gada decembra Eiropas padomas secinājums un gatavojamies lielajam datumam, sarunu uzsākšanas datumam. Ir e, izstrādāta realistiska un izpildāma darbu kārtība. E, esam, e, tātad dialogs ar Prištinu ir mūsu politisko prioritāšu augšgalā, ir augstais, augstā pārstāve Ketrīna Eštone, Eh, bieži mūsu viesis eh, un labā gribā un labā apņēmībā mēs eh, spēsim īstenot un ieviest ilgstošus risinājumus, kas garantēs mieru un pārticību mūsu reģionā. Aprīlī tātad panācām šo vēsturisko vienošanos ar Prištinu par serbu stāvokli Kosovā. Tas bija tik tiešām vēsturisks pavērsiens sērbu statusa garantēšanā Kosovā. Kaut arī Serbija neatzīst Kosovas neatkarību, uh, mēs labi saprotam uh, to, kāda ir reālā situācija un saprotam, ka uh, uz vietas dzīvojušiem serbiem un albāņiem ir nepieciešams ilgspējīgs viņiem labvēlīgs risinājums. Un līdz ar to tika panākta vienošanās, ka serbu, tiks veidota serbu kopienu apvienība, serbu pašvaldību apvienība, uh, un uh, Priština ir gatava pievienoties Eiropas minoritāšu tiesību hartai uh, pašvaldību līmenī. Un uh, Serbijas institūcijas Kosovā būs Prištinas pāraudzībā, taču tām būs skaidri noteikts tiesības un arī pienākumi. Tiks garantēta to autonomija, to izveidas un arī finansēšanas autonomija Vēlos norādīt, ka tas nenozīmē, eh, ka šeit eh, varētu būt atkal kāda runa par Republika Serbska eh, veidošanu, par ko ba ir bažas daudzās dalībvalstīs. Uzskatu, ka šī panāktā vienošanās ir kvalitatīvi jauns solis Serbijas un Kosovas minoritāšu attiecībās un ļaus dzīvot saticībā visām uh, Eh, Kosovas eh, iedzīvotāju grupām un eh, atraisīs arī ekonomiskas izaugsmes potenciālu. Ir, protams, svarīgi nospraust datumus turpmākajām sanāksmēm, tā lai šis nolīgums tiktu īstenots. Ir svarīgi īstenot visu to, par ko esam vienojušies ar Prištinu, un šeit nav vietas nekādai garumā vilkšanai. Serbija ir jau pieņēmusi īstenošanas plānu, un vēlos apliecināt, ka Serbijas valdība darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šo vienošanos pilnībā īstenotu un novērstu atlikušos e, šķēršļus, lai Eiropas e, samitā tiktu pieņemts e, mums labvēlīgs lēmums. Dāmas un kungi, vēlos arī norādīt uz reformām, ko īsteno Serbijas valdība. Mēs šobrīd īstenojam uh, Eh, tieslietu sistēmas eh, reformu stratēģiju, to gatavojam. Tātad eh, tiks pieņemti vairāki jauni likumi, kas regulē mūsu tieslietu nozari. Piecgadas plāns tiks izstrādāts ar mērķi izveidot caurskatāmu, taisnīgu likuma vāru un taisnīgumu sekmējošu un garantējušu tieslietu sistēmu. Uh, Tāpat arī cīnāmies ar korupciju ļoti sekmīgi, kā liecina um, vērtējumi, un to atzīst arī Eiropas komisija un Eiropas parlaments savos secinājumos. Jaunās stratēģijas un rīcības plāna pieņemšana cīņai ar korupciju, tātad arī nav aiz kalniem, un galvenie nākamas, nākamās stratēģijas pamatprincipi ir nulles tolerance, nekāda iecietība pret korupciju un absolūta likuma vāra. Tāpat arī Mm, iestāžu sadarbība tiks efektivizēta, policijas, prokuratūras sadarbība tiks uzlikt uz jauna reformēta pamata. Un atgādināšu, ka pagājušā gada nogalē jau grozījām ar likumu zināms aspektus šajā likumsargājušo iestāžu sadarbībā, un tāpat arī grasāmies veikt būtiskus grozījumus mūsu krimināla kodeksā, kas nodrošinās labāku uh, Eh, tiesisko pamatu pretkorupcijas cīņai. Tāpat arī strādājam pie eh, pretdiskriminācijas plāniem, un šī likuma pieņemšana ir paredzēta šī gada otrajā ceturksnī. Šī stratēģija eh, pašā saknē iznīdēs diskriminācijas iespējas mūsu valstī un garantēs aizsardzību vārīgām sociālām grupām. Tāpat arī eh, raugāmies, kā nosargāt mūsu valsti pret eh, viltus patvērumu prasītājiem un izskaust eh, korupciju šajā te nozarē. Un rezultāti ir daudzsološi, un arī caur Serbiju nā, nākošu bēgļu skaits Vācijā ir būtiski krities, un tas ir apliecinājums mūsu vēlmei un spējai ievērot Eiropas standartus bet tāpat laikā uh, ir svarīgi saprast, ka gaidāmā vīzu režīma atcelšana būs ar nopietnām sakām, un tam mums ir jāgatavojas. Runājot par cilvēktiesībām un minoritāšu tiesībām, valdība aktīvi strādā, lai tiktu pieņemta jaunā stratēģija un rīcības plāns cīņai pret uh, diskrimināciju. Tiks izstrādāt dokumenti, kas īpaši pievērsīsies uh, dažādām sociāla riska grupām, kuras uh, visbiežāk tiek diskriminētas, un tas būs pirmais šāda līmeņa dokuments kas eh, pievērsīsies eh, LGBT personu situācijai un piedāvās eh, visaptvarošus pasākumus šādu cilvēku situācijas uzlabošanai, to starp diskriminācijas, pret viņiem vērstas diskriminācijas izskaušanai. Ja runājam par atsevišķām minoritāšu grupām, ir panākts ievērams progress, ir daudz regulārāk un biežāka komunikācija ar minoritāšu padomi, ir finansējuma pieejamībā šķēršļi novākti un ir uzsākt institīvu par uh, re, republikāniskās minoritāšu padomas darbības atjaunošanu. Tāpat arī vēlos norādīt uz uh, to svarīgāko, proti e, ekonomisko situāciju un situāciju mūsu ekonomiskajā nozarē. Krīze Eiropas kontinentā un pasaulē ir būtiski ietekmējusi arī Serbiju. Bezdarbs šai ziņā ir visbūtiskākā problēma. Tas pārsniedz 25%. Algas un pensijas uh, ir ļoti zemas dzīves līmeņa kriš, kritums, ko piedzīvo mūsu pilsoņi, ir acīm redzams. Kaut arī ir arī dažas daudzsološas pazīmes, eh, kas liecina par to, ka Serbija pamazām izkļūst no krīzes. Ikdienā to varbūt nevar tik ļoti manīt, bet, nu, sarunās par Serbijas uh, iestāšanos Eiropas Savienībā, uh, tas noteikti dos labu signālu investoriem par Serbijas um, drošo nākotni. Un mūsu priekšrocības ir visiem redzamas. Izglītots, uh, lēts darba spēks, teicama tiesiskā vīda, brīvās tirzniecības nolīgumi ar daudzām ne Eiropas valstīm. Un runājam par sadarbību ar Eiropas parlamentu un mūsu parlamentu. Uh, Šī eh, parlamentārā sadarbība eh, norit starpparlamentārā dialoga eh, veidā. Tāpat mums ir arī delegācijas sadarbībā ar Dienvidaustrum Eiropas valstīm. Ir ārlietu padome. Eiropas parlamentā ir nozīmīgs Serbijas partners un sagaidām, ka nākamajā samitā šīs attiecības tiks paceltas kvalitatīvi vēl augstākā līmenī un aicinu jūs eh, visādā ziņā atbalstīt eh, sadarbību un intensificēt sadarbību ar jūsu partneriem mūsu parlamentā. Eh, jūsu atbalsts un pretīmnākšana mums ir ārkārtīgi vērtīgs. Noslēgumā, dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, vēlos runāt par kādu tēmu, kas ir tikpat svarīga, cik saimnieciskā attīstība mūsu valstī. Es runāju par Eiropas Savienības paplašināšanās politiku. Kā tādas valsts premjers, kas eh, tirgojas, kuras tirzniecība Eiropas Savienība ir gandrīz divas trešdaļas no kopējās bilances, vēlreiz vēlos aicināt atbalstīt turpmāku Serbijas eiro integrāciju. Šeit nedrīkst vilcināties, šeit nedrīkst eh, vilkt garumā eh, par spīti visām problēmām, sarežģījumiem, lejupslīdei un tā tālāk. Es paplašināšanās politika ir sevi pierādījusi kā visefektīvākais Eiropas Savienības eh, instruments eh, visā ēst pastāvēšanas vēsturē, un tā rezultātā attiecības starp eh, Eiropas kontinenta valstīm ir kvalitatīvi jaunā līmenī. Un paplašināšanās ir tātad mugurkals šim te kontinentālā miera projektam, kas tiek īstenots Eiropā jau vairākas desmitgadus. Labzināms un plaši atzīts eh, tiek tas, ka uh, visiem ir jāievēro vienādi spēles noteikumi, jāizpilda kriteriji un varu jums apliecināt, ka Serbija godprātīgi izpildīs savus pienākumus uh, eiro integrācijas ceļā. Mums tas ir būtiski svarīgi, lai uh, tālāk varētu jau nākotnē raudzīties uz visa reģiona eiro integrāciju. Un mēs savukārt ceram, ka jūs atzīsit un pieņemsit mūsu centienus uh, to, cik grūti mums tas ir nācis, un uh, laipni mūs pieņemsiet uh, Eiropas saimē kā pilntiesīgus uh, locekļus. Un noslēgumā vēlreiz saku paldies par līdz šim izrādīto atbalstu ko nav lieguši ļoti daudzi eh, parlamenta deputāti, un tāpat arī saku paldies par jūsu ieguldījumu Belgradas nozīmēšanā par Eiropas kultūras galvaspilsētu 20. gadā. Tas ir ļoti nozīmīgs, simbolisks eh, žests, eh, gods mūsu galvaspilsētai un apliecina to lielo kultūras un uh, Eh, ietekme, kāda Serbijai eh, bija savulaik kad Serbija bija uz robežas starp eh, rietumiem un austrumiem, un Serbija, kā zināms, ir vairāku Romas imperatoru dzimtais reģions pirms neskaitāmiem gadsimtiem. Turklāt Serbijā Milānas edikts savulaik tika pieņemts, ar kuru kristietība tapā legalizēta, tā teikt, Eiropā. Tā kā eh, Serbijas vieta ir Eiropā un eh, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, eh, ja tādi jums būtu un ar prieku uzklausīšu un ņemšu vērā jūsu ierosinājumus. Kā zināms, nevienam nav noslēpums, Serbija ir uh, daudz laika izniekojusi aizvadītajās desmitgadēs. Eh, šobrīd mūsu valsts teritorija ir 65% no 89. gada teritorijas, un mēs nevaram atļauties uh, tipināt, iet maziem solīšiem. Mums ir jālec eh, ar uh, dižu ieskrējienu, jo to ir pelnījuši mūsu pilsoņi. Uh, viņi nav pelnījuši dzīvot grūtībās un neziņā. Un Skaidrs ir tas, ka visi ceļojumi, visi lielie gājieni sākas ar maziem solīšiem, bet, nu, pēc tam ir laiks uh, sākt skriet, uh, uzņemt tempu uh, ar pilnu atbildību, nevilcinoties īstenot to, par, kuru, es, par ko esam vienojušies, un vienošanās ar Prištinu šai ziņā ir šāds plats solis uz priekšu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Kūkan kungam. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Vistirsnīgākie sveicieni premjeram Dačičam Eiropas parlamentā mūsu ārlietu komitejā. E, pārzinot e, valsti un reģionu, apzinos to, ka ieviest izmaiņas, kuras esat e, sākuši, pieprasa ļoti lielu politisku un personisku drosmi. Tāpēc jaunās eh, Serbijas valdības eh, rezultāti man iedvesmo un atceros, ka savā laikā Programma, pēc kuras tika veidot koalīcija, skaidri norādīja, ka jūs vēlaties iet pa Eiropas ceļu. Un ir iedvesmojuši tas, ka jūs līdz šim esat turši, turējuši vārdu, un jums varat arī to apliecināt ar darbiem. Tas ir ļoti nozīmīgi, un tā kā jūs esat pa šo ceļu tik uh, E, daudz jau nogājuši, es aicinu jūs nezaudēt savu drosmi. Es apzinos, cik tas ir grūti, bet jums ir mūsu visu atbalsts. Es e, gribu uzteikt jūsu personisko iesaistīšanos mūsu Belgrads apmeklējuma gaitā, kad jūs veltījāt mums nevis 5 minūtes, bet 2 stundas, kas bija aizraujošas, un kolēģi bija ļoti apmierināti ar diskusiju. Mēs cerīgi raugāmies uz jaunu tikšanos. Vēsturiskās pārmaiņas Serbijā un tās tuvināšanās Eiropas Savienībai ir milzīgs uzdevums, taču jūs esat parādījuši savu apņemšanos strādāt šajā virzienā un pa šo ceļu dodaties. Tādējādi jūs saņemat mūsu visu atbalstu. Priekšsēdētājs. Premjerministra kungs, esmu pateicīgs jums par izklāstu. Viss bija ļoti skaidrs un saprotams tajā, bet es gribu uzdot vienu jautājumu, kurā jūs varētu paust eh, savu filozofiju par vienu no tiem jautājumiem, kas, manuprāt, pilnīgi nevajadzīgi mm, vieš bažas eh, mūsu parlamentā, un tās ir attiecības starp Serbiju un Krieviju. Ir kolēģi, kuri uzskata, ka prokrieviskais elements jūsu politikā ir pārāk stiprs, un viņiem ir savas kritiskas piezīmes šajā sakarā. Ir ļoti labi uz, eh, gribēt uzturēt labas attiecības ar Krieviju, bet jūsu gadījumā pastāv zināmas bažas par to, vai jo tas ir tīri arī dabiski, ka Serbijai ir vēsturiska saikne ar Krieviju, labas attiecības. Bet jūs varētu paskaidrot savu filozofiju un nostāju šajā sakarā, un tas tīri preventīvā veidā, lai nedotu vielu pilnīgi nevajadzīgām spekulācijām par šo jautājumu. Paldies, kolēģi! Ir gārā runātāju liste, tāpēc katram būs divas minūtes. Lūdzu. Kačienkungs, paldies priekšsēdētājs eh, Provērā. Eh, sveicam mūsu vidū pre, eh, premjerministru. Jūsu apmeklējums šeit ir nopietnas eh, pamudinājums jūsu valsts ceļā uz Eiropas integrāciju. Es domāju, ka mēs varēsim palīdzēt veicināt visus jūsu pūliņu, valdības pūliņus saņemt sarunu datumus. Jūsu apmeklējums ir pamudinājums mums visiem, un mēs varēsim labāk skaidrot kolēģiem, kāpēc eh, Serbija ir jāpiešķir sarunu datums. Es domāju, ka pēc jūsu apmeklējuma šeit tas būs pat vēl vieglāks uzdevums. Es īpaši labi un augstu novērtēju Servi, Serbijas piemēru, kas varētu kalpot kā piemērs Maķedonijai, Bosnijai, Hercegovīnai Un palīdzēt labāk apzināties reālo situāciju Serbijā, atmetot nevajadzīgus ideālus un jūsu piemērs ir peldījis uzmanību Eiropā un citur. Gribētu es no savas puses uzdot jums dažus jautājumus. Pirmkārt, par ieviešanu, ko jūs esat eh, iecerējuši runāt, eh, darīt enerģijas, telekomunikāciju jautājumos līdz 15. jūnijam, ko jūs, par ko jūs esat vienojušies. Un tā kā šodien. Mēdījos izskan runa par valdības uh, Uh, izmaiņām valdībā, ko jūs esat iecerējuši izmainīt. Paldies, nākošais runātājs. Uh, Ministra, premjerministra, esiet sveicināts ārlietu komitejā. Apsveicu jūs sakarā ar vēsturisko soli par nolī, sakarā ar nolīgumu parakstīšanu ar Kosovu, kas palīdzēs uh, E, atrisināt netaisnības, e, kas nodarītas pagātnē, sadziedēt brūces un atbrīvoties no novecojušas pieejas, kas ir ļoti noderīgi turpmākajam, turpmākajam ceļam. E, premjerministri, gribu uzdot jums sekojošus jautājumus jūsu parlamenta apmeklējums sakarā. Es nezinu, vai jūs piekri, piekritīsit par to, kā um, Serbijā un visās postkomunista valstīs nopietnas jautājums ir piekļuve komunistu arhīviem. bijušajās Dienvidslāvijas valstīs. Es apzinos, ka šis jautājums ir ļoti jūtīgs, kas saskars ar iebildumiem un pretestību ne tikai Serbijā. Ņemot vērā to faktu, ka aģentu sistēma iekļauj pārstāvis, kas strādā politikā, baznīcā, diplomātijā, līdzīga situācija ir arī manā valstī, Bulgārijā. Vai jums ir kāds skaidrs redzējums, vai jūs eh, būtu drīzāk negribīgi šo arhīvu atvēršanā. Pieredze, pieredze rāda, ka tās eh, pēc totalitārisma valstis, kuras šo soli ir spērušas, ir bijušas daudz veiksmīgākas salīdzinājumā ar tām, kuras paturēja šo jautājumu konfidenciālu. Es vēlu Serbijai panākums ceļā uz Eiropas integrāciju. Paldies! Nākošais runātājs - Ročeks, Rietumbalkāna darba grupas priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem! Esiet sveicināti AFET komitejā! un apsveicam jūs pār drosmīgo soli, jo mēs zinām, cik ļoti grūti ir risināt tik eh, sāpīgu vēsturisku jautājumu kā Kosovas jautājums un Prištinas nolīguma sakarā jūs norādat, ka ir sagatavots ieviešanas plāns un mēs visi uzskatīsim to par pareizo soli. Mēs, sociāldemokrāta grupa, vērtējam jūsu veiktās reformas, jūs pieminējat tiesu reformas, tiesiskumu, jautājumu par minoritātēm un tā tālāk. Jūs esat uz pareizā ceļa un mūsuprāt. Pār paveikto jums pienāks atzinība, un tagad ir pienācis laiks valdībai pieturēties, valdībām pieturēties pie saviem solījumiem, un nākošajā padomes sanāksmē Serbijai ir jāņa, jāsaņem sarunu datums. Jūs pieminējāt 2020. gadu, cik tas svarīgs būs Belgradai. Es domāju, ka mums šis eh, skaitlis ir prātā, tad, kad mēs runājam par paplašināšanos un tad, kad mēs runājam attīstību ne tikai e, e, Belgradā, bet Serbijā vispār. Serbija ir strateģiska valsts visam Rietumu Balkānu reģionam. Un tagad to grib saistīt ar savu jautājumu. Jūs runājat par ekonomiku, un jūs zināt, cik sarežģīta ir ekonomiskā situācija Eh, Eiropas Savienībā saistībā ar bezdarbu, ar citām problēmām, un ir vajadzīgi strateģiski un infrastruktūra pro, eh, projekti. Un šeit es domāju pār Belgradas sasaisti ar ātrgaitas ceļiem, ar citām kap galvaspilsētām, ar Budapeštu, ar Skopji, tālāk ar Bukaresti Sofiju un citām. Kāds ir jūsu skatījums uz šo jautājumu? Paldies! Paldies, Brantneres kundze, nākošais rautājs. Paldies! Sveicināti Eiropas parlamentā. Vispirms gribētu paust atzinību par paveikto domāju, ka ilgā termiņā jums ir redzējums par savas tautas nākotni. Bet gribu uzdot divus nelielus jautājumus un izteikt vienu komentāru. Uh, Jautājumi par to, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai Kosovas ziemeļu eh, reģionu sērbi arī būtu piesaistīti šim procesam kādā veidā jūs esat to iecerējuši darīt, jo bez iedzīvotāju dalības uz vietas eh, jautājumi risinās sarežģīti. Otrais jautājums no manas puses ir Kosovas eh, policijas eh, integrācija un kā tiks eh, skatīti šie darbinieki vai tiks svētīta viņu pagātne. Un tikko jūs runājat par ekonomisko situāciju Serbijā un jūs redzat gaismu tuneļa galā, bet eh, situācija ir un paliek visai sarežģīta. Ņemot vērā pēdējo finanšu padomus informāciju, tā vieš bažas un varbūt vajadzētu rīkoties vairāk. Domāju, ka pret šīm piezīmēm ir jāizturas nopietni. Un mēs atbalstām no savas puses paplašināšanos. Nākošais runātājs eh, Tanoks. Premjera eh, ministra kungs sveicināti parlamentā. Esmu sens Serbijas draugs, un varbūt mani priekšlikumi un pare, eh, paredzējumi Eh, kādu dienu var izrādīties nepare, eh, lieki nepareizi. Bet eh, runājot par bijušo Dienvidslāviju, nu būtu kāda jūsu uh, valdības pārstāvji pret tiem notiek vēršanās. Un vakar Kukana kungs, kad mēs runājam Bosnijas sērbu deputātu klātbūtnē, e, kur, no kuriem e, izskanēja viedoklis, ka Kosovas ziemeļu sērbi varētu tikt, e, mm, varētu palikt ārpus, ārpus aprites Jūs eh, runājat par Ziemeļu Mitrovicas un Ibaras upes eh, serbu iedzīvotāji varētu tikt eh, uzraudzīt. Un tālāk at, par attiecībām ar eh, jūsu kaimiņu valstīm. Esmu referents par Melnkalni. Melnkalne ved sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Vai jūs domājat, ka jūsu valsts varētu pa panākt eh, Melnkalni un pievienoties Eiropas Savienībai vienlaicīgi tālāk par Maķedoniju? Uh, Eh, kur ir palikusi iepakaļ, vai jūs varētu mēģināt uzlabot eh, attiecības un atrisināt nosaukumu jautājumu, un visbeidzot ļoti delokāts jautājums drīzumā mums pievienosies Horvātija, bet vai nepastāv eh, bāžas, ka Horvātija varētu apgrūtināt jūsu pievienošanās procesu, ņemot vērā jūsu konfliktu pirms gadiem desmit un ilgāk. Paldies, Dzavēlā kodze. Paldies, priekšsēdētāji premjerministra. Sveicam eh, mūsu vidū, ir gods un prieks uzklausīt jūs parlamentā, un mēs novēlam jums vislabāko Serbijā. Sarunu sākšana Serbijai nozīmētu uh, izbeigt ilgo reģionu nestabilitātes uh, periodu. Un mans jautājums, vai Kādas nekavējušas sekas jūs sagaidāt un kā jūs gribētu, lai kaimiņu valstis eh, šo vēsturisko brīdi izmantotu? Paldies! Paldies! Bostināru nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs, esmu gandarīts par iespēju uzņemt jūs šeit, esmu šeit sakrunātājs, un gribu teikt, ka servijas draugiem būtu daudz uh, vieglāk tagad organizēt pasākumus uh, ar servijas amatpersonām un turpināšu es rumāņu valodā. Ņemot uh, vērā sir, situācijas sarežģītumu un milzīgu atbildību, kas gulstas uz jūsu pleciem, un drosmi, ko parāda vadītāji. Es gribētu, lai jūs paziņojat Belgradā, ka mēs augsti vērtējam šo politisko drosmi. Turklāt tā kā lielā mērā tas uh, būs saistāms ar šo lēmumu. Tālāk vēl ko es gribu sacīt. Mums, ņemot vērā Serbijas apstākļus. Esmu pārliecināts, ka padome varēs noteikt datumu iestājas sarunu uzsākšanai, tāpēc, ka Serbijas loma ir nozīmīga reģionālai integrācijai. Paldies par to, ko ir paveikusi jūsu valdība. Gospod predsednik vlade Republike Srbije, dabī. Lēģis Vaigls, paldies eh, priekšsēdētāju, eh, ministra kungs. Runāšu slovēņu valodā. Gribu apsveikt jūs saistībā ar īstenotajām politiskajām reformām kas ir veiktas sadarbībā ar koalīcijas partneriem. Un tas apliecina mūsdienīgu eiropeisku pieeju. Pirms vairākiem gadiem ar mūsu iepriekšējo uh, valsts vadītāju. Mēs gatavojam darbības plānu Kosovas sakarā un esmu gandarīts, ka lielākā daļa no šī darbības plāna ir iestrādāta jaunajās attiecībās, kādas, eh, par kurām jūs esat vienojušies. Gribētu sacīt sekojošo. Serbija ir nostājusies uz jauna politiska ceļa un ceru, ka tā kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Man ir divi jautājumi. Par politiskām aktivitātēm Vojvodinā. Vai tās ir daļa no jūsu valdības politikas, vai Vojevodina paliks par sava veida avangarda elementu. Tālāk par Kosovas ziemeļu apgabalu. Vai jums nav bažas, ka tas var atstāt iespaidu, ka nepie dar pie Prištinas nolīguma. Un es gribu novēlēt jums veiksim turpmākajā darbā un ceru, ka spēsit pārliecināt serbu publiku, eh, sabiedrību, kas sarunas būs veiksmīgas, lai varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Kopā, kundze! Thank you, President. Paldies, priekšādātāji! Godātais premjer, tiešām ārkārtīgi liels gods, ka esat ieradies pie mums šeit. Esmu ānu referenti, kas strādā sociālistu um, partijas labā, strādāt pie Serbijas jautājumiem, un tāpēc gribu apsveikt jūs ar šo ļoti pozitīvo nostāju Kosovas jautājumā. Un kā jau daudz kolēģi nu pat teica, domāju, ka tas ir lielisks piemērs arī pārmējiem, pārējiem, un tam vajadzētu kalpot kā vispārējiem, piemēram, reģionālu konfliktu risināšanā. Nu, lūk, Barjeru vairs nav, un tagad pavisam strauji, domāju, jāuzsāk iestāšanās sarunas starp Serbiju un ES. Mana politiskā grupa pilnīgi noteikti atbalstīs vījus visos jūsu centienos. Arī palīdzot īstenot reformas, mēs zinām, ka, protams, jūs priekšā vēl ir daudz izaicinājumi e, daudzos sektoros, bet katrā ziņā jūs redzēsiet, ka mēs esam gatavi būt jūsu pusē un domāju, ka to var teikt par visu Eiropas parlamentu, kā jau daudz kolēģi teica, eh, un vēlējās zināt, eh, kādas ir jūsu attiecības ar dažādām, dažādiem reģioniem valstīm, un es gribētu vaicāt eh, par jūsu attiecībām ar Turciju. Mēs zinām, ka iepriekšējā valdība uzsāka tuvināšanos ar Turciju. Kāda ir jūsu nostāja šai ziņā? Paldies! Ms. Lunacek. Lunačeks kundze tālāk. Jūs esat pēdējā, bet nebūtu nemaz svarīgākā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies. Un jā, arī zaļo grupas vārdā gribu teikt jums apsveikumu vārds Dačiņš kungs šeit afet komitejā Es arī esmu strādājis kā referenti pie Kosovas jautājumiem, un tāpēc gribu teikt, cik ārkārtīgi liels prieks man ir par to, ko esat darījis jūs un jūsu valdība kopš pagājušā gada. Mēs tikāmies ar jums pagājušā gada, pirms stājāties savā amatā, un toreiz jūs paudāt apņēmību tieši šajā jomā. Un tāpat kā mans kolēģis Kukans, es arī gribētu teikt jums milzīgi paldies par jūsu personīgo entuziasmu un drosmu un apņēmību, neatlaidību, ko izrādījāt uzsākot šo maratonu, kas ilgs gadu. Nu, beidzot, jūs esat gandrīz jau noskrējušos 40 140 km, un nu tikai vēl tā pati astīta palikusi, lai pilnībā pabeigt šo pagājušajā gadā aizsākto maratonu. Un tiešām ceru, un te, mums, te jums mūsu atbalsts, ka jums izdosies šo maratonu pabeigt lieliski. Un tā, lai attiecības ap Kosovu un Serbiju varētu īstenoties tālāk atbilstīgā veidā un jūs varētu iestāties Eiropas Savienībā, un lai arī Kosova saņem pilntiesīgu statusu kā valsts, un varētu arī uzsākt asociācijas nogrimu saldus. Nu, kā jau visos maratonos vienmēr arī kaut kādi šķēršļi. Gribu baicāt jums pāris lietas, kas nesen uzpeldējušas. Pavisam šajā, ned šajā nedēļas no nogalē norisināsies samits eh, par Dienvidu austrumu sadarbības eh, projektu ar augsta līmeņa ministru kopumā. Līmenī tur visi piedalīsies un tā tālāk, bet, nu, diemžēl, lai arī Ir nosūtīts uzaicinājums arī Kosovas prezidentam un ministram līdzdarboties. Šī līdzdalība tomēr nav iespējama, jo to, diemžēl, liedzis ir, nu, jūsu Prezidents Nikoličs, es zinu, ka atsevišķi no jūsu vēstniecībām vēl nav tā pilnībā saskaņojuši savu rīcību ar jauno esošiem notikumiem, piedāvājot Kosvēlu izdarbību dažādu veidu reģionālos šādos pasākumos, un tāpēc gribu jums vaicāt, ko jūs grasaties darīt, lai pārliecinātos, ka visa veida fórumos uh, sērbu varas iestādes institūcijas darbojas saskaņā ar to, ko jūs valdības līmenī esat panācis. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūsu valsts kopumā varētu virzīties uz priekšu. Un, nu, pilnībā noteikti jūs atbalstam visā. Paldies! Priekšādātājs turpina. Tagad došu vārdu Pieram Mirēlam. Viņš ir no paplašanāšanās ģenerāla direktorāta. Paldies, priekšsēdētāji! Ārkārtīgi priecājos, ka var paust atzinīgus vārdus Serbijai, jo tas tiešām ir vēsturisks pavērsiens Un arī tīri jums personīgi, premjerministri, gribu teikt paldies par to vīziju, ko parādījāt savā darbā visu pēdējo mēnešu laikā augsta līmeņa dialogā ar Kosovu, ko veicināja Eštons kundze. Nu, tā ir vīzija, ko, ja ļausiet man jūs pašu citēt, nāca eh, kā miera process. Tas ir tas, ko jūs teicāt savās piezīmēs. Jūs aktīvi iesaistījāties dialogā un tiešām spērat drosmīgus soļus. Tādā veidā eh, veicinot šos saprašanos arī pats savā valstī. Tas tiešām vērtējums ļoti atzinīgi. Un jau nesis pozitīvus rezultātus, pozitīvu rekomendāciju no komisijas iestāšanās sarunu uzsākšanai. Protams, ka mēs gaidām, ka arī tālāk pastāvīgi un konsekventi tiks īstenots rīcības plāns. Uh, Tāpat arī ceram, ka īstenosies citi elementi, par kuriem panākt jau vienošanās. Tāpat paužam cerību, ka vienošanos iespējams būs panākt pavisam drīz arī par enerģētikas jautājumiem un telekomunikāciju lietām. Šis um, pavērsiens attiecībā uz Kosovu, protams, ir ļoti svarīgs pilsoņiem abās robežu pusēs, bet tas svarīgs arī reģionu stabilitātei kopumā. Turklāt tas kalpo kā pozitīvs piemērs virknei neatrisinātu divpusēju problēmu jautājumu šai reģionā. Pavisam nesen komisārs Fīle apmeklēja Serbiju, viņam bija diskusijas par reformām, ko jūsu valdība paredzējusi īstenot un uzsākusi. Un esam, esam pārliecināti, ka stratēģijas tieslietu jomā, eh, korupcijas apkarošanas jomā, antidiskriminācijas jomā pilnīgi drīz arī tiks finalizēti saskaņā ar mūsu rekomendācijām, jo, protams, ka šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tā, kā to teica priekšādātājs Broks. Un tāpēc es pievienojos tiem, kas pauda cerības šeit, Eiropas parlamentā šorīt par to, ka Serbija tiks jūnija beigās uzaicināta pāriet pie nākamā posma Eiropas integrācijas ceļā un domāju, ka tas arī būs tāds pozitīvs vēstījums visam reģionam. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies! Turpin priekšsādātājs! Nu, jautājumu bija daudz, Dačič kungs, nu, bet jums, diemžēl, tikai 5 minūtes atbildēja. Hvala vam puno, dame i gospodo poslanici. Liels paldies, dāmas un kungi, godātie deputāti. Visi šie jautājumi jāsaka ir daudz vieglāki nekā tie, uz ko man nāksies atbildēt Serbijas parlamentā. Jo mums būs jāskat ļoti daudz ekonomiski raksturu jautājumu. Gribu teikt paldies pilnīgi visiem, kas piedalījās un uzstājās šodienas debatēs. Paldies par jūsu pausto interesi par situāciju Serbijā. Gribu teikt paldies arī par jūsu atbalsta vārdiem, par uzmundrinājumu, ko paužat notiku, notiekošiem procesiem. Jautājumu, ko uzdevāt, nu, šķiet, ka dažus no tiem jau atbildēju savās ievadfrāzēs, bet tomēr ļaujiet pievērsties dažiem no tiem. Īstenošanas prān, plāns, esam par to vienojušies. Un tur noteikti arī zināmi termiņi, laika grafiks, pasākumi, kas jāīsteno. Plānam ir vairākas sadaļas. Pirmām kārtām jāmaina tiesību akti, tas, protams, svarīgi, lai varētu kaut ko īstenot. Protams, tas jādara abām pusēm. Vēl viens jautājums ir šie policijas spēki, tieslietu iestādes, vietējo vēlēšanu jautājums, kas būs aktuāls rudenī, tāpat arī kopienas darbība sadarbības starp abām kopienām līdz vēlēšanām. Ir jātieks arī darba grupām. Nu, domājam, ka kaut kādas grūtības, protams, būs, bet tomēr šo plānu mums izdosies īstenot. Paralēli plāna īstenošanai mēs, protams, turpinām sarunas arī par enerģētikas un telekomunikāciju jomu. Arī te mums noteikti zinām termiņi, un arī šis jautājums, protams, ir abu pušu interesēs. Investīcijas būs nepieciešams ļoti lielos apmēros. Nepieciešama arī liela politiskā griba nonākt pie kompromisa. Mūsu pieeja līdz šim ir bijusi ļoti skaidra. Nesam sprieduši par jautājumiem, kas saistīti ar statusu. Nē, dialogs bija neitrāls šai ziņā. Un tāpēc, un ņemot vērā, ka te eh, nerunājām par to, ka Serbija atzīst Kosovas neatkarību, Mēs piekritām spriest par Kosovu, pamatojoties uz 2012-2011 rezolūciju un par Serbijas, Serbu līdzdar, līdzdalību Kosovas politiskajā dzīvē. Nu, tas jāsaka paredz zināmu reformu un transformācijas līmeni integrācijas jomā, arī pastāvošajās struktūrās, jaunu struktūru izveidi tāpat saskaņā ar nolīgumu īstenošanu. Mūsu interesēs, protams, panākt, ka Ziemeļu Kosovas serbi un Kosovas serbi kopumā līdzdarbojas šī plāna īstenošanā. Jo plānu nav iespējams pilnībā īstenot, ja to dara tikai Belgrada. Tāpēc ir vajadzīgs politiskais dialogs ar viņiem. Un es pats, kā arī Vuķičkungs, kas ir mans vietnieks, esam bijuši pie serbiem, esam ar viņiem runājuši Kosovas ziemeļos un vēlamies, lai viņi līdzdarbojas procesos visā iespējamā veidā. Kā jūs zinat, tad īstenošanas plāns paredz arī to, ka tiek reformētas tieslietu iestādes un policijas spēki. Tas viss tiek transformēts un tiek veidotas jaunas institūcijas, jaunas struktūras, kas saskaņā, protams, ar pašreiziem tiesību aktiem ir tādas um, vienotas, tad jānotiek līdz šī gada beigām, ir arī tādi īstermiņa plāni, kas jāpabeidz līdz 28. jūnijam. Bet ir, protams, arī tādas lietas, ko neizdosies līdz tam brīdim pabeigt. Nu, galvenais ir tas, ka visiem jāsaprot, ka tas nav tas, ka mēs te vēlamies kaut kā vilkt laiku garumā vai vēlamies kaut ko slēpt. Nē, tā nav. Vēlos uzsvērt, cik būtisku lomu visos šajos procesos spēlējusi Eštons kundze. Gribu teikt paldies viņiem par to pozitīvo lomu un lielisko ietekmi, ko viņa devusi. Tāpat arī uh, Klint Eštona kungam un Eštons kundzei, kad viņi iedarās Serbijā un tikās ar Nikoliču kungu, eh, nu, tika noturēta preces, preses konference. Jāsaka, viņus ļoti iespaidoja tas, ka preses eh, konferencē teicu tieši to pašu, ko bija teicis viņiem sanāksmes gaitā. Jo politiķi, protams, reģionā nereti dara tā, ka viņi kaut pasaka kaut ko vienu sanāksmē, bet tad presē, lūk, pauž pavisam ko citu. Tā tas nebija šoreiz. Domāju, ka tas liecina par to, ka varam ļoti labi saprasties un skaidri un gaiši parādīt arī, ko esam gatavi darīt, ko varam izdarīt un ko ne. Jums bija daudz ļoti konkrētu jautājumu. Lūk, piemēram, valdības rekonstruēšana un tā tālāk. Nu, tie ir jautājumi, par ko spriedīsim turpmākajās dienās. Bet, nu, ņemot vērā, ka mūsu priekšā uh, ir tieši šāds laiks gaidāms, es domāju, ka Serbija ir vajadzīga politiskā stabilitāte, tā lai šī rekonstruēšanās, ja atjaunot, nevarētu notikt. Nu, redzēsim, vai paliks ministri savās vietās, vai kaut kas mainīsies, cik lielā mērā mainīsies, to vēl nezinām. Kovačeva kungs runāja par um, bijušajiem komunistu arhīviem, bijušās Dienvidslāvijas komunistu arhīviem. Nu, nesmu tik jauns, man ir 47 gadi. Bet nedomāju, ka mana informācija šajos arhīvos ir iekļauta. Tomēr jāsaka, man nav nekādu iebildumu pret šādu arhīvu publiskošanu. Domāju, ka tas nav pretrunā nacionālām interesēm, nedz arī reģionu interesēm. Es domāju, ka ar to problēmas nebūs varēsim par to panākt vienošanos. Kas attiecas uz mūsu attiecībām ar eh, kaimiņu valstīm, nu, jāsaka, te jums pilnībā piekrīt. Tā ir arī mūsu prioritāte veidot šīs saiknes. Ir ļoti daudz galvaspilsētu šeit, ir geogrāfiski izvietots, kas ir mums tuvs, bet grūti aizsniedzams, tīri saziņas ceļā. Nav avio sabiedrību, nav reisu starp valstīm, nav sauszemes satiksmes koridoru, un tāpēc svarīgi šos TNT koridors veidot numur 10, numur 11, tātad virzienā uz Melnkalni un citur, sasaistot mm, šeit mūsu valsti arī ar Rumāniju, ar Sarajevu. Un, kad tikos ar valstu pārstāvjiem, ierosināju celt lieceļu starp Belgradu un Prištinu un tad tālāk uz Ungāriju, Bulgāriju. Jāsaka, satiksmes te varētu būt ļoti daudz. Pašreizējais ceļš ir ļoti noslogots un, jāsaka, nekvalitatīvs. Panācām vienošanos par ļoti daudziem sarežģītiem jautājumiem ar Tači un ar Reštons kundzi, bet nevarējām vēl vienoties par jautājumu, kas saistīts ar lielceļa izbūvi, jo uzskatījām, ka to varētu tomēr finansēt ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Bet, nu, jāsaka, vienošanās vēl panākta nav šai ziņā ar Eštons kundzi. Saprotam, ka nevaram jau gaidīt vienkārši tā līdzekļus no Eiropas Savienības, nē, bet tomēr, nu, valdībā tāda cerība ir un koalīcijā šāda ideja ir parādījusies. Kas attiecas uz eh, policijas grupējumu apvienošanu un integrāciju, kā arī uz citām struktūrām, kas jāpakļauj šim procesam. Es domāju, ka šeit ir ļoti skaidrs ceļš. Ir jāpieņem, protams, arī likums par amnestiju un apžēlošanu. Īpaši tajos gadījumos, ka tie ir nodarījumi, kas nav krimināli pēc sava rakstura. Bet, nu, protams, ir skaidrs, ka tie, kam ir krimināla sodījums bijis, tie nevar strādāt šādās iestādēs. Es domāju, ka šāda veida nosacījumiem jābūt spēku arī Prištins pusē. Esam sprieduši pēdējās nedēļās arī par ekonomikas attīcī, attīstību. Ir vajadzīgas šīs investīcijas nenoliedzami. attīstībai, jo citādi nevaram virzīties uz priekšu. Nevaram sasniegt kaut ko tikai taupīdami, samazinot izdevumus un tā tālāk. Ir taču kaut kāda obligāta administrācijas izdevumi. Mēs nevaram samazināt algas un pensijas, tas ir vienkārši neiespējami, jo vidējā alga Belgradā jau šobrīd ir tikai 365 eiro. Manuprāt, nu situācija, protams, mainās katru mēnesi. Pensijas tāpat ir ārkārtīgi zemes, tās ir apmēram puse no šīs vidējās algas. Nu, un šādos apstākļos ir ārkārtīgi sarežģīti teikt, lūk, mēs vēl vairāk pievilksim jostas, samazināsim vēl algas un pensijas un tā kaut ko ietaupīsim. Nē, bet mēs labi apzināmies, ka visi šie pasākumi, protams, ir jāvirza tā, lai mēs do, veicinātu sociālo izaugsmi. 2% ir tas, ko vēlamies panākt, tas šobrīd nav pietiekami, vajadzētu būt panākt 5% līdz gada beigām. Tā, lai redzētu tādu acīm redzamu ekonomisku izaugsmi. Nu, panāktais Briselē, protams, ir kaut kas tāds, ko valdība atbalstīs vienprātīgi Un arī parlaments ar vairākumu paudas savu atbalstu. Un man jāsaka, ka šis nolīgums netika atbalstīts kā tāds, bet gan tika atbalstīts Serbijas virzību uz priekšu. Bet pat šajā ziņā eh, arī nacionalistiskie elementi nevarēja būt pret kaut ko tādu un nevar vairs apdraudēt šo progresu, ko virzām uz priekšu jo tas, protams, nāk par labu Serbijai un tās pilsoņiem. Nu, tā ir tā, tā, tāda politiska ironija, ka vienīgā partija parlamentā, kas ir pret šo progresu, ir Vaisla Kostuņica partija. kas um, stājās pretim Miloševičam vēlēšanās. Bet nu, viņiem ir sava politiskā darba kārtība un tā tālāk. Bet kādu aicināju gribētu izteikt jums? Jums visiem ir savas parlamentārās grupas, partijas un tā tālāk, un mēs gribētu lūgt ietvert tajās arī mūsu politiskās partijas, tātad veidot šīs politiskās saimes, jo līdz šim mēs neesam bijuši pietiekami sasaistīti tīri partiju līmenī. Un tādā veidā mēs varētu taču kaut kā virzīt uz priekšu kopīgas vērtības un tā tālāk. Mūsu partijām rodas problēmas ar um, iesaistīšanos, piemēram, sociāldemokrātu grupā. Tas saistīts drīzāk ar tādām iekšējām politikas niansēm valstī, jo tā ir grupa, kas šobrīd nav uh, pie varas grožiem, bet domāju, ka šādai saiknai tomēr jābūt. Vajadzētu iesaistīt pēc iespējas vairāk porciju gan sociālistu partiju, Vučičičs, piemēram, ir no šīs sociālistu progresīvās partijas, un tad arī tās partijas, kas ir pie valdības grožiem, būtu jāietver šais politiskajās saimēs, kopējā politiskajā organizācijā, kas ir Eiropas Savienībā arī šeit parlamenta līmenī. Kas attiecas uz autonomijas jautājumu? Nevēlamies to ierobežot, nē, tas ir noteikts konstitucionāli, jā, vienīgā lieta, ka tā nevar būt valsts valstī. Visi saka, ka Serbijas kopiena Kosovā nevar kļūt par ser, vēl vienu republika serbska, nu jā. Bet tā varbūt, tas varbūt kā tāds atsevišķs apgabals, kas saņem kaut kādas kompetences. Apgabala autonomija, protams, ir autonomija valsts iekšienē, nevis Serbijas iekšienē. Un tāpēc mēs attiecīgi, attiecīgi arī šādu politiku īstenosim, cenšoties panākt šādu autonomiju, bet vienlaicīgi ievēno, ievērojot konstitūciju. Tālāk par. Eh, Ohrid eh, un eh, mūsu tikšanos šeit ir nepieciešami skaidri spēles noteikumi. Mēs neiebilstam, ja eh, arī Kosovo darbojas, līdzdarbojas reģionālajos fórumos. Jautājums ir par to, kā, uz kādiem pamatiem to likt, pēc kādiem noteikumiem šo sadarbību risināt. Tagad vienkārši ir jāatrod eh, tas īstais veids, kas ļautu šādai sadarbībai noritēt. Un te no nu es uzskatu, ka eh, šeit ar maksimālu nopietnību jāpieiet eh, šim jautājumam tā, lai uh, Eh, kaut kas nenoietu greizi, nerastos kaut kādas pretrunas, teiksim, piecas dienas pirms eh, augsta līmeņa kādas sanāksmes. Un, protams, būs jāpieņem atbildīgi politiska līmeņa lēmumi. Serbijai nav ne mazākās intereses, piemēram, ja Serbijas valdība ar taču ir desmit reizes runājusi Katrīnas Eštonas klātbūtnē, tad būtu neloģiski, ja mēs nerunātu ar Prištinu citos fórumos. Nu, mums ir jāpaskatās, par kuru fórumu ir runa. Tā, lai šādi runāšanas vai nerunāšanas jautājumi vispār vairs neparādītos darba kārtībā. Reģionālā stabilitāte ir mūsu primārais mērķis. Mēs vēlamies labas attiecības ar visiem. Piemēram, pēc dažām dienām došos uz Rumāniju. Un uh, esmu pārliecināts, ka, ka tās pretrunas, kas uh, ir mūsu starpā, uh, tiks uh, atrisinātas. Piemēram, Austrum Serbijas uh, etniskie rumāņi. Uh, valstu līmenī mūsu valsts ir uh, ļoti draudzīgas, bet uh, pat tad, kad Vācija mums uh, paspīdināja zaļo gaismu mūsu ceļam uz Eiropu, tik un tā ir, ir šie te neatrisinātie jautājumi, kas ir. Uh, jāatrisina Tagad par Maķedoniju. Mēs tiksimies ar abām valdībām. Protams, mēs vēlamies ļoti ciešas attiecības kā ar Bosniju un Hercegovinu, tā ar Melnkalni. Un esmu pārliecināts, ka mums izdosies atgūt nokavēto un krietni pavirzīties uz priekšu ar uh, citām valstīm, kas tā tad uh, ir nostājušās uz eiro dalības ceļa. Un, ja runājam par Turciju, Mums nav nekādu aizspriedumu pret eh, labām attiecībām ar Turciju. Turcija, protams, ir svarīgs, ietekmīgs spēlētājs reģionā, par to nav šaubu. Mums ir attiecības ar Turciju. Taču nevaram pieņemt, ka Mm, šeit kaut kāda patvaļīga ietekmēšana reģionā notiek. Un redziet, par Krieviju runājot un, un arī par Turciju droši vien, nu, ja ne jūs, tad kāds cits. Un, nu, par Krieviju runājot, mums ir senas draudzīgas saites. Un Serbija noteikti ir ieinteresēta lai tai būtu partneri arī rietumos. Par to lūdzu nešaubīties. Mēs eh, mēģinām attīstīt eh, visas iespējamās partneru attiecības, tieši tāpēc esam parakstījuši ar Franciju un Itāliju šādu nolīgumu, ar Ķīnu un ar Krieviju. Šeit nav jautājuma Mēs vēlamies eh, attīstīt eh, draudzīgas eh, politiskas un saimnieciskas saites bez jebkādiem militāriem paktiem un līdz ar to slēptiem apdraudējumiem reģionālai stabilitātei. Un man jau šķiet, ka daudzām Eiropas valstīm ir vēl ciešākas saimnieciskas attīstības ar Krieviju nekā Serbijai. Un tā kā jūs pieminējāt arī Turciju. Ļaujiet man teikt, lūko, jēdziens Balkāni. Ceļas no kalni, kalniem Bulgārijā. Bet eh, šī vārda etimoloģija ir turku valoda, balk un kan, Viens nozīmē asins, otrs nozīmē medus. Es domāju, ka reģionam ir uh, gana asiņu, un tagad ir uh, laiks pienācis medum. Un šai ziņā mēs nešāvāmies par to, ko ir pelnījis šis reģions. Un es esmu īpaši priecīgs par to, ka neviens no mums negaidīja nekādus uh, būtiskus soļus, bet mēs to tomēr spējām darīt. Un tagad atkal uh, sliktums ir tāds, ka visi mūs uh, ir redzējuši, kā, ko mēs spējam, un tagad sagaida no mums neiespējamo. To sagaida jūs, Eiropas parlaments, to sagaida mūsu pilsoņi, un, nu, mūsu līdzinājie panākumi uzliek mums smagu pienākumu nastu strādāt vēl labāk, vēl kvalitatīvāk, pārvēršot Serbiju jaunā kvalitātē mūsu pilsoņu miera un pārticības vārdā. Un ja tiktu panākta vienošanās gaidāmajās sarunās, uh, un būtisks progress, tad eh, mūsu pilsoņi par to būtu eh, sajūsmā. Un eh, noslēgumā paldies par to, ka uzaicinājāt. Ar prieku satikšu ikvienu no jums mūsu valstī kādā vizītē un apsolu, ka jūs noteikti neaizmirsīsiet šādu braucienu, jo serbu viesmīlība, serbu viesmīlībai nav līdzīgu. Paldies. Paldies, premjera kungs. Tik tiešām jūs eh, nesāt mums eh, labas vēstis un paldies par eh, sirsnīgo uzaicinājumu apmeklēt jūsu valsti. Gan jau tuvākajā laikā.